Diamo inizio. Diamo inizio alla nostra commissione. Sāksim mūsu komisijas darbu lūdzu, saka priekšsēdētājs. Septītais darba kārtības punkts - Eiropas parlamenta nostāja par 2011. gada budžeta projektu, kas grozīts ar, no padoms puses. Uh, mums jārunā te par trijām lietām. Dodu vārdu tulīt Marit Meginis, lai viņi mums pastāstītu par pašreizējo situāciju ar mūsu atzinumu. Un pēc tam mēs balsosim lūdzu, Merēdi. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šajā brīdī es patiešām izteikšos īsi, jo viss ir eh, jau izlemts un mums bija ilgas diskusijas. Eh, šī pēcpusdienā budžeta komiteja eh, balsos par uh, tieši lauksaimniecības sadaļu Eiropas Savienības budžetā, un tieši tad mums pēc tam, skatoties, kā tas būs, uh, būs arī turpmākas sarunas. Viss tas, ko es no rīta ierosināju, tie tika no, uh, šie grozījumi tika noraidīti, bet es ceru, ka um, kolēģi uh, sakos manām rekomendācijām balstot. Jot, paldies! Paldies, Merit! Tātad visiem ir balsošanas saraksts. Līdz ar to mēs tulīt varētu ķerties klāt balsošanai. Tādā paceļot roku. Pirmais grozījums. Pār. Pret. Atturas. Noraidīts. Otrais grozījums. Pār. Pret. Atturas. Noraidīts. Trešais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Un tagad viss atzinuma projekts par, pret, atturas, pieņemts. Paldies, paldies, Merit. Un tagad, kā jau es jums paziņoju, Mēs pāriesim pie desmitā darba kārtības punkta. Eiropas Savienības politikas ietvars, lai palīdzētu attīstības valstīm risināt viņu pārtiks nepietiekamības problēmu. Un lūdzu Tarabelas kungam, es dodu vārdu, jo viņam pavisam drīz ir jādodas prom. Mēs jau vakar pieņemām šās izmaiņas darba kārtībā. Merit, vai jūs gribējāt izteikties par šo punktu? Ne? Labi. Tātad strateģiskais Eiropas Savienības ietvars, lai palīdzētu attīstības valstīm risināt viņu pārtiks nodrošinājumu izaicinājumus. Lūdzu, referents Marks Tarabela. Mūsu komitejai bija jāizstrādā atzinums. Tātad es dodu vārdu Markam, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji kungs, paldies, ka jūs mainījāt darba kārtību, lai dod man iespēju izteikties komitejā. Šis ziņojums, tas nav atzinums, tas ir ziņojums, tā tad te, tas nav visaptverošs tik lielā mērā, kā es to būtu gribējuši. Un es arī man beigās sacīšu, ka nav nepieciešams mainīt šo so atzinumu tajās lietās, kas neatiec uz lauksēmniecību. Bet vēl ir vairākas lietas, uz kurām es tomēr gribētu norādīt. Es to teikšu desmit punktos un pavisam īsi rezumējoši. Vispirms es gribētu pateikties juridiskiem dienestiem no komisijas puse, īpaši Seitresbergas kundzei, kas, deva, kas man deva tādu juridisku padomu un arī komitejas eh, pa, dienestam eh, sniedzot man informāciju par eh, attīstības valstīm, un te bija arī runa par cilvēku tiesībām. Un tā tad mums ir jānodrošina pietiekošas investīcijas tām valstīm, kurām trūks pārtiks. Un tā tad skaidrs, ka cilvēkiem ir tiesības uz pārtiku, Manī vairāk man patīk šis termīns, eh, term, termīns pārtikas nodrošinājums nekā vienkārši drošība. Un katram reģionam, te ir un par to, lai katrs reģions varētu saviem iedzīvotājiem nodrošināt pietiekoši daudz pārtikas. Eiropas Savienība aizstāv šo principu un arī nākotnē Eiropas Savienībai ir jāņem vērā šis, šīs pamatiesības uz pārtiku. Treškārt, 70% kam trūkst eh, pārtikas, eh, pasaulē 70% iedzīvotāju dzīvo nabadzīgajos reģionos. Bet mums ir jāizstrādā tādas stratēģijas, lai palīdzētu attīstīties mazajām saimniecībām, arī mazajiem ražotājiem, iesaistot taiskaitās sievietes. Un arī vispārināt uh, pieeju mikrokredītiem. mikrokredītiem. Četrkārt, ceturkārt, Eiropas Savienībai ir jānodrošina reģionālā attīstība, lai uh, varētu nodrošināt visu vienādu līdzdalību. Piekārt, jānovērš ir uh, spekulācijas cenu tirgos, pārt, attiecībā uz pārtiku. Seškārt, seskārt. Jā, jābūt produkcijai, kas būtu mazāk uh, enerģiju patērējoša un ilgspējīga. Astoņkārt jāizmanto Eh, jānodrošina tas, ka eh, zaļās enerģijas avoti, bioenerģijas augi tomēr netikt, neaizstātu pārtikas augus, kas ir nepieciešami. Nākošais zemē ir jābūt pieņem, pieejamai visiem. Mēs nedrīkstam pieļaut zemes koloniālismu. Nākošais ir jāizveido tāds eh, izglītojuši projekts, kas ļautu lauksaimniekiem pēc iespējas mazākām izmaksām izmantot viņu zemi. Un šādā veidā tad varētu cerēt samazināt nabadzību. Un visbeidzot, desmitkārt, jāstiprina pētniecība, lai nodrošinātu ilgspējīgu attīstību. Te, protams, būs runa par miljardiem uh, Uh, cilvēku, kam līdz 2050. gadam trūks pārtikas. Te arī jāņem vērā arī aids epidēmiju, kas uh, iznīcina darba rokas. Un te, protams, ir jācīnās ar uh, korupciju, viss tam var tikai piekrist. Un tāpēc es gribētu jūs lūgt, ja jūs gribat iesniegt uh, grozījums. Es, protams, labprāt uzklausīšu arī ēnu referentus. Tad lūdzu neiesniedziet tādus grozījumus, kas uh, runātu par klimatu pārmaiņām vai korupcijām. Mūsu vēstījumam jābūt pilnīgi skaidram saistībā ar mūsu jomu. Un, protams, mums jāpanāk ir uh, vairākums, lai, uh, lai šis atziņums varētu mainīt pašreizējo situāciju un lai Eiropas Savienības stratēģija attiecībā uz attīstības valstīm varētu stāties izaicinājumiem, kas ir tās priekšā. Tas arī viss. Paldies! Es labprāt jūs uzklausīšu. Molto bene, grazie Mark. Adesso do subito la parola a Megī. Paldies, Mark. Tagad es došu vārdu Magīnes skundzei un Elizabetei Jēglai. Mairēdat, vārds tev. Es vēlos pateikties referentam par šo atzinumu. Es atbalstu visus viņa komentārus un vēlos pievienot vēl vienu attiecībā uz eh, pārobežu attīstības atbalstu Eiropas Savienībā. De 80. gados aptuveni 17% šī budžeta tika atvēlēta lauksaimniecības attīstībai jaunatīstības valstīs, bet 2008. gadā šis apjoms ir kritis līdz 8%. Es domāju, ka šajā komitejā mums ir jāuzsver, ka atkal ir jāiesaistās lauksaimniecības attīstībā jaunatīstības valstīs. Atkal ir jāliek uz to uzsvers. Jo tāda ir problēma, tāds ir iemesls, kāpēc zināšanas, tehnoloģija nodošana nenotiek eh, jaunatīstības pasaulē. Ja tas ir iekļauts jūsu eh, ziņojumā, tas ir labi, bet ja nē, es domāju, ka mums tas ir jāiekļauj kā lauksaimniecības komitejai. Uh, Vakar mēs arī runājām par tiesībām uz pārtiku un to, kā Eiropas Savienība var palīdzēt šo tiesību nodrošināšanā. Mums ir jāpalīdz mazajām un naturālajām saimniecībām, un es domāju, ka mums ir jādod viņiem katru iespēju attīstīties, bet neviena valsts nevar attīstīt savu ekonomiku, nenodrošinot lauksaimniecības attīstību. Un mums arī jāpanāk, ka atbalsta līdzekļiem pievēršamies šajā situācijas posmā. Paldies, Maired! Un tagad Elizabetei ieglē vārds. Paldies! Es eh, pateicos Terabello kungam, referentam, par viņa izteikumiem, kurus es simtprocentīgi atbalstu un atbalstu arī Mairedes teikto. Mēs, kā lauksaimnieki, saņem, lauksaimnieku pārstāvi, saņemam daudz uh, kritikas no, par to, ka mēs, uh, ka nav pietiekami daudz līdzekļu. Uh, daudz līdzekļu tiek novirzīti citiem projektiem. Un uh, ir skaidrs, ka līdzekļi beidzot ir jāatvēl lauksaimniecības projektiem. Un uh, tas, ir, tas ir svarīgs punkts. Otrais punkts ir tāds, ka mums kā Eiropas Savienībai gan ārpolitikas kontekstā, gan cilvēktiesību kontekstā ir jārunā ar valdībām, lai tās būtu atvērtas mūsu prasībām. Uh, Bads vienmēr ir tur, kur ir kāri, kur ir nemieri, un arī tam vajadzētu pievērsties ziņojumā. Mēs vēlamies palīdzēt cilvēkiem, taču valdībām ar mums ir jāsadarbojas. Es domāju, ja tas izdosies, es neiesniegšu nekādus grozījumus. Paldies! Grāci, Elizabet, Mārt... Paldies, Elizabet Mārtinam vārds. Jā, ziņojumam ir ļoti liela nozīme arī tūkstošgadus mērķu īstenošanā. Un uh, valdības, valdību vadītāju pēdējās tikšanās rezultāts Ņujorkā, uh, nu tas ir jāformulē ļoti piesardzīgi. Es domāju, ka Eiropas Savienībai šeit ir jāievieš uh, sava nostāja un jāmēģina risināt uh, šī problēma. Es vēlētos Tarabello kungu atbalstīt, uh, kad viņš runāja par mazo zemnieku atbalstīšanu trešajās pasaules valstīs. Uz to būtu jāliek akcents, un tas varētu būt labs pamats turpmākajam darbam lauksaimniecības jomā. Uh, Mums ir jārisina daudzas globālas eh, pārtiks nodrošināšanas problēmas, un to mēs varam darīt atbalstot mazos zemniekus. Tas ir svarīgs punkts. Vēl ir jāpievēršas eh, tā devētājiem landcrapping punktam. Eh, un te ir runa par bioenerģijas piegādi, par to, kurš gūst no tā izdevīgumu. Es domāju, ka šo aspektu arī vajadzētu iekļaut ziņojumā. Terabella kungs eh, runāja arī par valstīm, kuras pašas ir ražotāju valstis. Un eh, tas ir uh, Mums ir jāuzmanās, lai, lai šis process netiktu veicināts eh, negatīvā virzienā. Jo te nav runas par tirgus dalībniekiem, kuriem ir citas eh, intereses. Mums ir jāraugās uz tiem, kas strādā trešo valstu interesēs. Ir arī daudzi aspekti, kuriem vēl mēs varētu pievērsties un kurus varētu iesaistīt šajā diskusijā, bet mums ir jāpatur acīs kopējais lauksaimniecības attīstības virziens, lai mums būtu skaidrs, kā mums strādāt. Paldies, Mark! Albertam desam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es varu piekrist, eh, nu pat Marka jau nu pat jau teiktajam Terabēlas kungs ir labs referents, viņš ir paveicis eh, labu darbu. Un eh, pēdējo nedēļu laikā arī pagājušo, pagājušajā nedēļas nogalēs runāju ar, ar Āfrikas eh, pārstāvjiem. Un uh, man tika pavēstītas tādas ziņas, kas mani šokēja. Kongo ķīnieši uh, ir iepirkuši 2,8 miljonus hektāru zemes. Un eh, šķiet, ka tā notiek arī citās Āfrikas valstīs. Manuprāt, mums šai tēmai ir eh, intensīvi jāpievēršas. Āfrikas organizācija pārstāvji mani ļoti lūdza, lai mēs kā Eiropas Savienības pārstāvji pievērstos šai tēmai jo viņi baidās par to, ka viņiem šī zeme faktiski tiek atņemta, un situācija Āfrikā viņiem varētu ievērojami pasliktināties, tostarp arī konkrēti Āfrikas lauksaimniekiem. Tiek eh, kritizēta arī Eiropas eh, attīstības palīdzība Āfrikā. Āfrikas organizācija pārstāvīja uzskata, ka šī palīdzība nav pietiekami mērķtiecīga. Mums ir eh, tā būtu jāoptimizē, lai tā darbotos Āfrikas lauksaimnieku interesēs un būtu arī mūsu paši interesēs, lai ķīnieši, eh, lai ķīniešu loma nepieaugtu, jo tas arī mums varētu sagādāt nopietnas problēmas nākotnē. Labi, paldies, Alberts, saka priekšsēdētājs. Eh, priekšsēdētāji, es esmu pateicīgs Terabēlas kungam par to, ka viņš ir izstrādājis šo ziņojumu, un šis ziņojums mums dot iespēju arī uh, konkrētāk formulēt virkni Eiropas lauksaimniecības politikas aspektu. Un uh, ir jautājumi, kuriem es vēlētos pievērsties detalizētāk. Pirmkārt, tas, ka ir svarīgi, lai cīņā ar badu būtu nepietiks tikai ar bada apkarotājiem, ir vajadzīga arī politiskā stabilitāte, ir vajadzīgas stratēģijas. Ja zemnieki nevar droši apstrādāt savus laukus, tad viss šī sistēma nedarbojas. Otrakārt, Es saprotu, ka man nevajadzētu pašam uh, sevi slavēt, bet uh, Eiropas uh, lauksaimniecības politikas reformas, kas ir notikušas arī attiecībā uz eksporta subsīdijām ar tirgus orientēšanu, uh, ir svarīgi, lai tiktu veidota uh, reģionāli pielāgota lauksaimniecība. Uh, Un eh, treškārt, ā, nē, vēl par otro punktu saka runātājs. Mūsu attīstības eh, politikas darboņi tiek uzlūkoti kā ļaunie bieži vien, un eh, mums ir jācīnās par savām pozīcijām. Un treškārt. Es domāju, ka mums vajadzētu arī saņemt drosmi un uh, līdzekļus, ko mēs iztērējam attīstības palīdzībai, uh, kārtīgi izrevidēt, pārbaudīt. Ir jāraugās, uh, kādi ir izdevumi Eiropas Savienībā un uh, kādi ir izdevumi par šo attīstības palīdzību, un tad mēs varētu izvērtēt rezultātus un koriģēt kļūdas. Varbūt, ka mēs varētu ķerties klāt pie šiem jautājumiem. Paldies! Hašvart kungs lūdzu. Hašvart kungs. Priekšsēdētāji, paldies! Es gribētu pateikties Mārkam par viņa ziņojumu, un es piekrītu lielākajai daļai izteikto komentāru. Šķiet, ka mēs šeit uh, atgriežamies pie izteikumiem, ka eh, iedzīvotāju skaits turpinās pieaugt, daudzi nabadzīgie uz šīs planētas tiek izglābti no nabadzības. Te mēs runājam par augsta proteīna sastāva uzturu, kas ir ļoti resursi ietilpīgs un citiem jautājumiem. Un tādas e, preces kā cukurs, e, kukurūza, graudi tiek izlietoti biodegvielas ražošanai, un eh, tas eh, bieži vien eh, rada grūtības nabadzīgākajiem cilvēkiem uz šīs planētas, jo viņu piedzīvotās nepatikšanas ir neproporcionālas. ANO ir nosaukusi šo situāciju par tādu kā bada katastrofas brīdinājumu ja nemainīsies politika, tad varētu, eh, mēs varētu piedzīvot spēcīgu pārtiks krīzi. Un tas, manuprāt, uzliek morālu pienākumu attīstītajām valstīm, tostarp Eiropas Savienībai. Eiropas Savienība faktiski ir pasaules lielākā pārtikas importētāja. Mēs importējam 35 eh, miljonus eh, hektāru uh, pārtikas, faktiski, kas ir līdzvērtīga Vācijas izmēram. Un eh, šajā situācijā palielinās eh, patēriņa preču cenas pārtikā, izēvielu cenas, un mēs, kā lielākie pārtikas importētāji, faktiski veicinām šo patēriņa cenu pieaugumu un tādajādi nodrošinām to, uh, ka pasaules nabadzīgākie cilvēki var atļauties vēl mazāk pārtikas. Es domāju, ka tas mums uzliek nopietnu morālu pienākumu. Visām attīstītajām valstīm uzliek šādu pienākumu veidot spēcīgu kopīgu lauksaimniecības politiku, kas mums dod iespēju paplašināt savu ražošanu, apmierināt pašiem savu pieprasījumu un tai pašā laikā nodrošināt mehānismus, kur iepirkšana ļau, nelabvēlīgi neietekmē trešo valstu lauksaimniecību. Paldies Ašvart kungam. Silvestrī kungs. Paldies priekšsēdētāji. Es. Uh, arī piekrītu kolēģim Tarabellam. Es pateicos viņam par ziņojumu un atbalstu viņa viedokli. Es vēlējos izteikties par Eiropas Savienības eh, sniegumu, devumu pārtikas drošības stiprināšanai jaunatīstības valstīs. Mums šeit ir ļoti īpaša atbildība, un es gribētu koncentrēties uz komisijas paziņojumiem. Es eh, vēlētos eh, tika norādīts, ka turpmākajos gados pārtikas ražošanai būtu jādubultojas. Un 3,5 eh, 5 miljardus cilvēku vajadzēs atbalstīt, nodrošināt ar pārtiku līdz 2050. gadam. Attīstība ir eh, veicinājusi ļoti strauju pieprasījumu kāpumu, un eh, lauksaimniecības eh, izmantojums zemēm, protams, ir ārkārtīgi svarīgs aspekts. Mums vajadzētu lielu uzmanību pievērst šim jautājumam, un, protams, ir svarīgi ņemt vērā, ka mēs nedrīkstam turpmāk apdraudēt pārtiks drošību. Un mums nevajadzētu šo ziņojumu pārsātināt ar pārāk daudziem grozījumiem. Bet uh, ir jāņem jādomā par iespēju, kā cīnīties pret iespējamo pārtikas krīzi un to starp arī tehnoloģiju attīstību. Arī attiecībā uz. Eh, arī attiecībā uz lauksaimniecības intensīvāku lomu. Uh, No vienas puses eh, tas eh, pavisam noteikti ietekmēs lauksaimniecības attīstību un lauksaimniecības prakses. Tostarp arī zināšanas, kas ir saistīts ar šīm lauksaimniecības praksēm, ir jāuzlabo. Un es vēlētos, jo īpaši uzsvērt eh, enerģijas nodrošinā, nodrošinājumu lauksaimniecības kontekstā. Tas uh, ir, ir, ir, tas ir svarīgi, jo lauksaimniecības uh, ražošana ir saistīta ar enerģētikas tirgus svārstībām, tāpēc ir svarīgi, lai būtu autonomijas iespēja, lai lauksaimnieki varētu paši sevi nodrošināt ar enerģiju. Un varbūt, ka šeit varētu pievērsties biodīzeļa jautājumam. Kā jau tika norādīts, šie jautājumi ir jāskata arī pārtikas eh, nodrošinājumu kontekstā. Mēs, eh, var, varbūt, varbūt mēs varētu izmantot tālāk eh, kādus pārpalikumus, kādus atkritumu produktus, piemēram, olīvu kauliņus, no kuriem mēs varētu kaut kādā veidā iegūt enerģiju. Uh, arī bioloģiskā lauksaimniecība pieder pie skatāmajiem jautājumiem. Ekstensīvā lauksaimniecība nozīmē to, ka būs jāizmanto vairāk uh, zemes platību. Vakar es uh, uzklausīju diskusijas par sieviešu lomu lauksaimniecībā. Uh, un arī sieviešu loma ir ārkārtīgi svarīga eh, pašreiz diskutējamo jautājumu kontekstā. Runājot par korupcijas jautājumu, tā, tas parasti skar visapdraudētākās, visneaizsargātākās personas. Un eh, šeit arī es vēlētos iesniegt eh, savu grozījumu. Paldies, Luis!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 negribēju neko mm, papildināt, bet es negribētu, ka sociāls grupa klusētu šajā jautājumā tieši tādēļ ņēmu vārdu. Gribēju pateikt, cik ļoti mēs esam pateicīgi Tarabēlas kungam par padarīto darbu, un mēs nedrīkstam publiski nepaust savu atzinību Tarabēlas kungam uh, grupas vārdā. Paldies! Polsons kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Liels paldies referentam. Ir divas vai trīs problēmas šajā kontekstā, par kurām gribēju runāt. Pirmā lieta, kur Deskungs jau minēja, apstrāda lauksaimniecības zeme, kura tiek eh, pirkta eh, un eh, lietota trešajās valstīs citajam, citām liet, lai, lai to izmantotu citām vajadzībām. Tas ļoti varētu ietekmēt, piemēram, Āfriku. Otra lieta, ko mēs nodarām nabadzīgākajām valstīm, ir tā, ka mēs, tā teikt, uh, tā teikt, bagātie esam gatavi un spējīgi maksāt, lai varētu ar savās mašīnās liet biodegvielu tā vārdā, lai mēs atbalstītu un um, sargātu dabu, bet te pašā laikā ar to mēs radām badu trešajās valstīs. Uh, Eh, tātad šī ir milzīga problēma gan lauksaimniecības apstrādājamā zeme, gan arī meža zeme, eh, kur mēs ražojam bioloģisko mm, eh, kultūras, no kurām var dabūt bioloģisko degvielu, bet tai pašā laikā pietrūkst tāda zeme, kurā tiek audzēta patiešām pārtikai uh, paredzētās kultūras. Āfrikā ir ļoti uh, ļoti liela problēma eh, ar to, kam ir tiesības eh, uz zemi. Piemēram, eh, visnabadzīgākajiem, visapdraudētākai iedzīvotāju daļai, piemēram, sievietēm, nav nekādu tiesību būt um, īpašni, zemes īpašniekiem, un, bet uh, sievietes ir tās, kuras domā par ģimenes nodrošinātājām un par to, lai viņu bērniem būtu ko likt mutē. Un līdz ar to mums ir jārespektē uh, šo sieviešu tiesības. Paldies! Klausons kundzei! Klaus kundze! Paldies priekšsēdētāji! Uh, šis uh, ziņojums ir liels izaicinājums un te pašā laikā arī ļoti liela iespēja, tāpēc es vēlētos. Uh, aicināt Tarabēlas kungu izmantot iespēju. Mums ir jātiek pie skaidrības, ko mēs varam darīt pārtikas nodrošināšanas jomā un eh, pārtikas situācijas uzlabošanai jaunatīstības valstīs. Man gan ir neskaidrības par vienu satraucošu jautājumu. Proti, bieži vien uh, valda tāda starptautiski savstarpēji apvainojuma, savstarpēji kritika pasaulē. Uh, un ir grūti izveidot eh, tādu lauksaimniecības eh, politiku, kas būtu apmierinoša. Un eh, interesanti, ka, ka, ka pati komisija nezina, ko, ko dara labā roka un ko dara kreisā roka. Ja mēs e, nevaram e, tikt galā ar pārprodukcijas jautājumiem Eiropas Savienībā un te pašā laikā valda bada posts, tad, e, protams, savā starpā tiek mētātas kompetences starp attīstības komiteju un lauksaimniecības komiteju Un uh, es domāju, tā vietā mums vajadzētu vairāk sadarboties, un mēs varētu tad uh, šajos jautājumos vairāk sasniegt. Es vēlētos, lai šāda pieeja būtu tā, kas dominētu. Paldies! Bene, onorevole Klas, adesso Vacevoski, viceprezidente Vacevoski. Paldies, Klasas kundze. E, Paldies, priekšsēdētāji. šīs te diskusijas mm, par Tarabēlas kunga ziņo, sagatavoto ziņojumu, mums ir jāsaprot, kur mēs šobrīd esam ar savu lauksaimniecības mm, produkciju. Ašvārds kungs teica, ka vajag eh, nepieciešams uz 50 gadam palielināt par 50% pārtīks ražošanu, bet tai pašā laikā mēs nodarbojamies arī ar zemes zemju izpirkšanu trešajās valstīs, piemēram, Āfrikā eh, vai arī. Um, vai arī e, Dienvidāfrikā. Nu, e, mums šobrīd ir jāpadomā arī par to, kurš, e, par to, ka tie, kuriem šobrīd ir naftas atradnes, ir ieguvēji, bet nākotnē tas mainīsies. Būs ieguvēji tie, kuri, mm, kuriem piederēs zemes, un līdz ar to mums šādi jāmaina arī savu lauksamniecības politiku, jo pēretējā gadījumā vienā brīdī, pieņemsim tajos 2050. gados, mēs būsim tādā kā zaudētāja lomā. Mums jādomā par dažādām iespējām, citām iespējām, it īpaši padomājot par nākotni un par tiem izaicinājumiem, kas mums būs nākotnē, piemēram, pārtiks nepietiekamība, kas kļūs par tādu kā stratēģisku ieroci Un es domāju, ka mēs nebūsim tam gatavi un ļausim tikai importētājiem uh, iegūt uh, un importēsim vēl vairāk, ja mēs nemainīsim šo te lauksaimniecības politiku. Paldies! Uh. Paldies Večevauska kungam vārds Albertam Desam. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlējos papildināt jau pateiktu. Tika norādīts, ka Kongo ķīnieši ir iepirkuši 2,8 miljonus hektāru, un eh, te pašā laikā eh, tur ir eh, plantācijas ar graudiem, un šie graudi tiek eksportēti uz Eiropu. Un ko man Āfrikas iedzīvotāji ir teikuši, aptuveni viens miljons ķīniešu ir ceļā uz Āfrikas kontinentu, uh, un eh, viņi plāno tur norganizēt eh, pamatīgu cilvēku ieplūdumu. Daudzas no problēmām, kas ir saistītas ar pārtikas drošību Āfrikā, eh, te es gribētu ilustrēt, pieminēt Zimbabves problēmu. Zimbabvē valda bats, tur ir pietiekami daudz resursu un zemes, lai nevienam nevajadzētu ciest badu. Uh, Zambijā pirms neilga laika 70% pārtikas varēja nodrošināt paši sev, bet Zambijas eh, valdība nosūtīja uz laukiem 27 ekspertus, kuri raudzījās, kāda ir situācija un, un kādas ir iespējas, lai Zambija varētu nodrošināt 100% vajadzīgās pārtikas. Un viņiem tas arī izdevās. Ir eh, jāstrādā partnerībā ar, Afrikāņi, ar Afrikas iedzīvotājiem, lai viņi paši arī varētu uzlabot savu lauksaimniecību. Mums uh, pavisam noteikti ir jāpievērš lielāku uzmanību šai tēmai, nekā mēs to esam darījuši agrāk. Paldies uh, kolēģiem, kas izteikušies, saka priekšsēdētājs. Es eh, varbūt varētu vēlreiz dot vārdu Tarabellas kungam. Tagad, un pavisam īsi priekšstādātāji kungs, es, protams, esmu ņēmis vērā visus komentārus. Protams, es esmu gandarīts par to, ka vispārējais ziņojuma virziens tiek atbalstīts. Uh, bet skaidrs, ka te būtu arī jāievieš kādi grozījumi, tos es esmu gatavs ieviest gadījumos, ka tie man šķiet interesanti. Savā pirmajā komentārā es visu šiet nēs pateicis, eh, Halis Peterle un vēl citi ir izteikuši tādas idejas, eh, kuras es esmu labprāt eh, gatavs iekļaut. Bet es domāju, ka katras grupas ēnu referenta tas attiec arī uz eh, tautas partiju. Eh, ne visi ir izteikušies. Es labprāt satikšos ar jums nekādā nelielā sanāksmē, un lai mēs vienotos par eh, grozījumiem kompromisē, es domāju, viss iet pareizajā virzē. Mums visiem ir tāda paša vēlme panākt uh, apmaiņu reģionu starpā un uh, nodrošināt, ka reģioni paši sev var apgādāt ar pārtiku. No nu, vienas puses mēs runājam par, eh, par to, ka valstis eh, apņemas eh, sniegt ieguldījums, investīcijas iedzīvotājiem, kam tās ir vajadzīgas no puses, ka valstis paši sev var nodrošināt. Un tagad vārds komisijas pārstāvim Holdohofam. Paldies priekšēdētāja kungs, paldies arī referentam par ļoti labu pārskatu par šiem te desmit svarīgajiem punktiem attiecībā uz šo komunikē. Šis komunikē ir par uh, to, lai mēs apkarotu um, eh, badu pasaulē, par 925 eh, miljoniem cilvēku, kuriem eh, šobrīd pasaulē pietiek, pietrūks pārtika un kā mēs varam atbalstīt eh, šīs te valstis. Um, komisija ar, šiem, ar šo komunikē ļoti lielu prioritātu uzliek maza apjoma zemnieku saimniecībām, saimniecībām, kas arī šajā jūsu ziņojumā ļoti labi atspoguļojas un nu, jūs visi ļoti labi saprotam. Gribu, saprotat, gribu uzsvērt dažas lietas. Pirmkārt, šis šis te komunikē eh, ir papildinājums citam komunikē, eh, kuru izstrādājuši eh, AKO ģenerāla direktorāta cilvēki. Tas nodarbojās šajā ziņojumā Eh, tiek runāts par um, ārkārtas palīdzību, par ātro, ātrās rīcības palīdzību. Šis, šie divi komunikē tika radīti vienlaicīgi un, uh, ko, un kāds izteicās, ka labā roka un kreisā roka nezin, ko dara. Nē, es gribu teikt, ka uh, komisijā labā un kreisā roka vienmēr uh, cieši sadarbojās, ir tīpaši tajos brīžos, kad mm, ir runa par bad, mm, cilvēkiem, kas cieši bādu. Uh, Eh, šajās diskusijās ļoti labi atspoguļojās tas, ka viena no attīstības problēmām ir tā, ka eh, lielā mērā tiek pirkta zeme eh, kura netiek lauksaimnieciski apstrādāta. Un šajā komunikē mēs esam arī šo jautājumu risinājuši un centušies uh, uzskaitīt virkni lietu, kā mēs varam, um, kā mēs varam uh, šo te labot. Zeme un resursi iet roku rokā, zeme un resursi, kas zemē slēpjās. Un es domāju, ka mēs varam arī parlamenta viedokli šajā jautājumā cieši atspoguļot savā komunikē. Un mēs. Uh, arī nekavējoties eh, rīkosimies, un tas ir mans šī brīža um, eh, pienesums, un es esmu gatav, jebkur, gatavs jebkurā gadījumā un jebkurā brīdī tālāk runāt ar Tāra Bēles kungu, un es pateicos par jūsu gudrību un izpratni šajā jautājumā. Es ceru, ka tāds arī būs beigu. Labi, labi. Liels paldies, pateicamies komisijai. Mark? Mēs tātad strādājam pie šī ziņojuma projekta nākošajā, nākošajā sēdē sesijā. Tu to prezentēsi un tagad pāriem pie nākošā darba kārtības punkta. Atbalsts Vācijas eh, alkoholisko dzērienu monopolam. Tātad eh, referents ir Paulo de Castro dodu vārdu viņam. Un pavisam īsi es jums pastāstīšu par šo ziņojumu. Ir bijušas debatas par šo Vācijas alkohola monopolu. Šīs debats notika mūsu komitejā. Un es, kā referents, saka De Castro kungs, esmu nācis klājā ar šo ziņojumu priekšlikumu. Un te ir runa par, eh, div, par līdz 2017. gadam paredzēto Vācijas valdības atbalstu Vācijas alkoholisko dzērienu monopolam. Mm. Nav nekādu šaubu par to, ka tā tad sākotnēji līdz 2013. gadam paredzētā eh, atbalsta pārtraukšana tiks uh, paildzināta līdz 2017. gadam. Tātad tā tiks pārtraukta tikai 2017. gadā. Un tā kā mums mainās iekšējā eh, kopējā lauksamniecības politika, tad uh, tas ir pārredzēts. Un skaidrs, ka ir komisijas priekšlikums paildzināt šo izņēmumu ir uh, atbalstāms. Es te ierosināju tikai vienu grozījumu, eh, kas pārēdz vairot caurskatāmību un monopola eh, dominējošo stāvokļa mazināšanu. Tātad arī paredzēt plānu, kā šo monopolu varētu mazināt. Un es visbeidzot gribu pateikties Jēglis kundzei kura mums norganizēja ekskursiju iepriekšējās uh, Strasbūras plenārsēdes eh, nedēļā, kad mums bija iespēja Švārds valdē satikt nelielu mazos ražotājus, un tādā veidā mēs eh, secinājām, cik svarīgi ir šo mazo uzņēmumu nu, loma uh, reģiona attīstībā. Nu, tas arī viss. Tagad vārds citiem. Jēgles kundze, lūdzu izteikties, lūdzu, vārds jums labprāt. Paldies priekšsēdētāji un eh, no sirds pateicos par eh, šo eh, ziņojumu un arī pamat informāciju. Pamat informācija ļoti labi atspoguļo situāciju, par to tiek diskutēts arī Vācijā. Jūs droši vien zināt, kā arī pie mums Vācijā būs problēma. Uh, Ehm, pēc 2017. gada tā būs jārisina, bet tā pavisam noteikti ir Vācijas problēma, kas ir jārisina mūsu valsts iekšienē. Izeja ir eh, skaidra, ehm, tā kļuva skaidrāk arī mūsu apmeklējumā Švarcvaldē, un eh, Tāpēc es atbalstu, ļoti atbalstu šo grozījumu, kas paredz to, ka nevien komisija tiks ik gadu informēta, bet arī parlaments tiks informēts par situācijas risināšanu un šī risinājuma efektivitāti. Es eh, varētu lūgt eh, kolēģus atbalstīt šo grozījumu un neiesniegt eh, citus daudzus papildu grozījumus jo tādajādi referents nonāks eh, situācijā, sarežģītā situācijā un būs jārisina eh, sarunas trialogā ar padomi. Es domāju, ka pagaidām eh, situācija tiek labi risināta. Es vēlētos norādīt, ka pirmām kārtām tā ir Vācijas nauda, nevis Eiropas Savienības līdzekļi, un varbūt kolēģi vēl nezina, uh, bet eh, šie alkohola izstrādājumi drīkst pārdoti tikai Vācijā. Tie nedrīkst tikt eksportēti, šie monopolu ceļā ražotie izstrādājumi nedrīkst tikt eksportēti ne uz vienu citu Eiropas Savienības valsti. Tādi ir nosacījumi, atbilstoši kuriem strādā šis monopols. Uh, Un tāpēc es gribētu teikt kolēģiem, ka viņus, ka, ka šeit nedraud konkurences skropļojumi. Es gribētu teikt, ka es atbalstu šo grozījumu. Paldies! Grazie! Paldies, Elizabete! Tagad uh, Urstam kungam, kundzei vārds. Paldies! Arī man ir prieks par šo ziņojuma projektu no Paulo attiecībā ar komisijas priekšlikumu par, vīna monop par, par degvīnu monopoliem. Un uh, regulējuma termiņa beigas 2010. gadā daudziem uzņēmiem rada problēmas. Mēs par to pārliecinājāmies arī mūsu izbraukumā Strasbūrā. Uh, Un uh, faktiski šis ziņojums sniegtu atbalstu alkohola nozarei. Iniciatīvas ziņojumā par kopīgo lauksaimniecības politiku pēc 13. gada mēs uh, apņēmāmies uh, veidot multifunkcionāli ilgtspējīgu uh, lauksaimniecību Eiropā. Tas nozīmē arī nodrošināt darba vietas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Uh, Un eh, te ir jāskata arī bioloģiskās daudzveidības jautājums. Un Švārdsvalde tam bija ļoti iespaidīgs piemērs. Eh, mums ir jāatsauc atmiņā diskusija par uh, alkohola monopolu, uh, Kā jau Jēglas kundze norādīja, te nav runa par Eiropas līdzekļiem, bet tikai par Vācijas naudu. Bet, kā jau es teicu, es atbalstu priekšlikumu. Man šķiet bēdīgi, ka šie izstrādājumi nedrīkst tikt pārdoti ārpus Vācijas. Tie ir ļoti garšīgi produkti, un es ikvienam no sirds tos varētu ieteikt. Es lūdzu jūsu atbalstu, un es domāju, ka tādējādi mēs palīdzēsim daudziem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Paldies! Paldies kolēģei Rodostē. Mārtinam vārds. Jā, paldies, mums bija burvīga ekskursija Švarcvaldē, un uh, mēs, uh, mums ir ļoti uzmanīgi jārisina šī tēma. Uh, Eh, te ir runa par īpašiem noteikumiem Vācijā, un ir skaidrs ikvienam, eh, kurš, eh, kuram ir kāds sakars ar šo situāciju, ka pēc sešiem gadiem šie noteikumi beigs darboties. Es īpaši atbalstu priekšlikumu diferenciēt kā jau tika norādīts, eh, diferenciēt starp mazajiem uzņēmumiem, starp eh, šiem eh, alkohola ražotājiem, un tādā veidā mēs sniegtu devumu arī lauksēmniecībā, Bavārijā un citos reģionos jādiferencē starp alkoholu, kas tiek ražots no augļiem, un eh, tādu alkoholu, kas tiek ražots no kartupeļiem vai graudaugiem. Ir, ir, ir jāveido atšķirīgi uh, tirgošanas nosacījumi Un, eh, bet pagaidām mēs piekrītam, es piekrītu šim uh, risinājumam, es piekrītu grozījumam, un es ceru, ka mēs uh, varēsim no parlamenta puses skaidri pateikt, uh, ka jā, vai nu ir jābūt kaut kādam pagarinājumam noteikumiem, vai arī Vācijas īpašiem noteikumiem ir jāpienāk galam. Uh, Paldies. Labi, paldies, Martin. Herberts Dofmars, lūdzu. Paldies, eh, priekšstādātāja kungs. Es pilnīgi piekrītu ar jūsu problēmas analīzi, bet vēl es gribētu vēl pāris lietas piebilst tam, ko sacīja iepriekšējais runātājs. Šī, šis apmeklējums Švarcvaldē mums ļāva saprast to, ka šis uh, izņēmums situācijas pagarinājums ir paredzēts eh, tām, lai neapdraudētu tās eh, struktūras, kas pēdējo desmit gadu laikā tika izveidotas, un šim reģionam tas ir ļoti svarīgi. Šai valstī, Vācijai, bet vēl ir jāsaka pavisam skaidri, lai arī tā, tā struktūra, kas tagad pastāv, un tajā ir iekļaut pārpa simts eh, ražotāju, pārdevēju, dažkārt veseli, veseli ciemati nav uzskatāma par ilgspējīgu situāciju ne tagad, ne 2017. gadā. Vietējām pārvaldībām līdz ar to ir jādara viss, lai šo struktūru pat labāk izmantot vislabāk. Protams, ka e, būs grūti pārmainīt šīs struktūras, un e, arī jādomā, kā struktūr, pārstruktūrēt šos monopols. Un būs arī jāizveido šo lieliskās kvalitātes produktu izplatīšanas tīklus ārpus Vācijas teritorijas. Būtu žēl, ja šie vietējie produkti tiktu pārveidoti saskaņā ar globālās ražošanas noteikumiem. Būtu vēlams tos saglabāt tādus, kāds tie ir. Tāpēc ražotājiem būtu jāizveido tāda izplatīšanas sistēma, kas e, būtu plašāk, kas arī ļautu šiem lieliskiem produktiem atrast savu nišu tirgū. Es domāju, ka tas būtu labākais risinājums šiem ražotājiem. Paldies, saka priekšstādātājs. Vaļčevovskī kungs, e, vicepriekšstādātājs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, balsošu par šo ziņojumu. Tāpēc, ka pri, pēc principa uh, es esmu par mazajiem uzņēmumiem, par mazajiem ražotājiem, un es tāpēc uzskatu, ka mums ir tie jāatbalsta. Um, un es arī esmu par uh, vācu kolēģu uh, aktīvo iesaistīšanos, uh, un tas ir tikai e, labi, ka viņi atbalsta savu zemi, bet es pilnībā nepiekrītu tam, ka e, šāds monopola stāvoklis nekropļo tirgu. Jūs sakat, ka mm, e, šie produkti var tikt pārdot tikai Vācijā, bet Vācija arī ir Eiropas Savienības tirgus, un līdz ar to citi uh, alkohola ražotāji citur Eiropā, viņiem nebūs iespēja uh, tiem, kas vēlēsies pirkt Vācijā ražotu alkoholu, uh, pārdot uh, sevis saražoto alkoholu. Un tāpēc man ir jājautā, kāds tad ir pamatojums uh, šim izņēmumam, vai tas ir Vācijas aktīvās uh, val valdības um, iznākums, vai arī tas ir kaut kas vēl papildus kaut kas, jo manā valstī, piemēram, Polijā, arī ir uh, grūts stāvoklis spirta ražotnē, uh, kur uh, tiek uh, spirts ražots no graudaugiem un uh, ir vesela virkne uzņēmēju, arī mazu uzņēmēju, kuriem jāslēdz cienu savu uzņēmumu savas destilēšanas. Uh, Uh, rūpnīciņas, uh, un ja viņiem būtu šāda valsts vai Eiropas palīdzība, tad, protams, ka viņi varētu turpināt savu darbu. Un, uh, protams, ka ja jūs pateiksiet, ka tas ir likumīgs un pamatots, es, protams, neko nevarēšu iebilst. Paldies! Liels paldies, Vačevovski kurs! Čorž Lajons, lūdzu! Priekšēdētāj kungs, es gribēju savas grupas vārdā teikt, kā mēs atbalstīsim Kastro eh, ziņojumu. Viņš eh, atbild jau uz vairākiem jautājumiem šajās debatēs, ja jūs izlasīsiet uzmanīgāk ziņojumu. Protams, ka mēs varam eh, teikt, ka, ka tomēr Eiropas tirgus cietīs no, no šī monopola stāvokļa un uh, Bet, protams, ka jāskatās arī, ko komisija par to domā. Varbūt ir veikts jau izvērtējums, ka kropļojums tirgū būs neliels. Un es domāju, ka tas um, laiks, ko mēs esam pavadījuši uh, kopā ar Vācijas valdību, cenšoties izvērtēt um, Eiropas tirgu radītos zaudējumus un ietekmi. Um, Es atvainojos, tiek lūgts uh, izmantot citu mikrofonu. Un varbūt, ka turpina runātājs ir nepieciešams, lai, um, lai laip, laika grafiks uh, monopolu stāvoklim tiktu uh, samazināts. It īpaši ņemot vairāk mazās rūpnīciņas. Paldies, Džordž! Sikorska kungs atkal Jā, vakar mūsu sarunās ar komisāru Čolos es runāju par uh, sa, par, par dažādo Eiropas lauksaimniecību, par to, ka mēs esam tik dažādi Eiropā, mums arī nepieciešami dažādi instrumenti. Man arī bija bažas par KLP nākotni, jo ir pārāk daudz vienkāršošanas procedūru, pārāk daudz vienotu vai uh, unifikācijas procedūru, bet mēs taču esam dažādi, tāpēc mums ir nepieciešams dažādus atbalsta instrumentus, lai mēs varētu saglabāt savu unifikāciju unikalitāti dažādās Eiropas valstīs, lai mēs varētu saglabāt uh, darba vietas, arī mūsu unikālo produkciju, unikālos uh, ražojumus, kas mums ir Eiropas Savienības dažādajās dalībvalstīs. Līdz ar to es atbalstu uh, tālāku izvērtējumu un arī tālāku atbalstu, bet es gribēju lūgt, it īpaši komisija atbildēt uz jautājumu, vai būtu iespējams izskatīt šādas situācijas uh, Eh, rašanos eh, citā valstī. Un kas tad ir mazais eh, ražotājs un kad mazais ražotājs kļūst par lielapjomu ražotāju? Paldies! Paldies Sikorska kungam! Albertam Desam vārds. Paldies priekšsēdētāji! Es pieteicos runāt pirms Herberts Dorfmans pieteicies. Viņš jau runāja pamatā par tām lietām, par kurām es arī gribēju runāt bet uh, es vēlējos pateikties referentam par šo ziņojumu arī Elizabetei Jēglei. Te nav runa par kaut kādu īpašo pieeju veidošanu, ir runa par iespējas došanu mazajiem uzņēmumiem, viņu pielāgošanu jaunajai situācijai, lai viņi varētu piedalīties tirgu konkurences cīņā. Un, kā jau kolēģis, eh, kolēģim vēlējos norādīt, ka es uh, nedomāju, ka mums uh, problēmas rada lielais alkohola imports uh, Vācijā. Mums principā mēs, uh, jo mums ir 80 miljoni iedzīvotāji, Eh, par šo produktu tirzniecības aizliegumu ārzemēs. Es domāju, ka komisija mums nevar aizliegt ārvalstīs dāvināt šos eh, produktus. Tāpēc es lūdzu kolēģis eh, ņemt līdzi šos produktus uz citām valstīm, pat ja mēs tos nevaram pārdot ir jābūt izdevīgiem noteikumiem, kas dotu šiem mazajiem uzņēmumiem iespēju nākotnē. Eiropā ir arī citas jomas, kurās ir izņēmumi, tostarp arī cukura ražošanas nozarē, un tā nav pirmā reize, kad mums ir šāda īpaša situācija, mums tādas gadās samērā bieži, un tāpēc es gribētu lūgt kolēģus uh, diskutēt par šo jautājumu. Paldies, Albert. Saka priekšstādātājs, tagad uh, mēs uh, beidzam ar pēdējo runātāju. Paldies! Vispirms es gribu pateikties eh, Jēglas kundzei par šīs vizītes organizēšanu. Šis eh, apmeklējums eh, ražotnē bija ļoti interesants. Mums bija iespējams redzēt arī citas lietas, bet runāju par konkrēto jautājumu šī sistēma ļāva mazajiem rūpniekiem saņemt papildu finansējumu, lai viņi varētu palikt pie sava darba. Jo tad, ja šī finansējuma nebūtu, tad būtu daudz mazāk saimniecību tajās zonās, ko mēs apmeklē, apmeklējam. Un šādā veidā tad arī varēja uzturēt pareizo ainavu, dabas ainavu ar tradicionālo kultūru, kas tur gadsimtiem ilgi tika audzēta. Mēs te šo daudz, daudz runājam par bioloģisko daudz, div, daudzveidību. Uh, Bet tad, ja mēs eh, atteiksimies no šīs sistēmas, tad uh, visa dabas ainava Vācijā būs vienveidīga. Mums bija arī iespēja redzēt, kā šie, šīs Vācijas saimniecības uzņēmumi izmantoja saules enerģiju Šodien tas ir papildienākuma avots, jo īpaši lauksaimniecībā tas ir svarīgs. Es domāju, ka šis labais paraugs mums varētu kalpot par iedvesmu nākotnei, kā mēs varētu skatīties, kā var darboties lauksaimniecības uzņēmumu nākotnē. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs! Es jau tagad gribu jums visiem pateikties par eh, jūsu sacīto un par eh, jūsu atbalstu manam ziņojumam. Vēl es eh, gribētu skaidri pateikt tiem, kas savos jautājumos paudzināms bažas, ka ziņojumā, tāpat kā arī komisijas ziņojumā, viss tas jau ir iekļauts un tas ir visnotaļ eh, pamatots. Šis te izņēmuma noteikums attiecībā uz Vāciju varētu sacīt bija savu veidu tirgus kropļojums. Tomēr mēs arī saprotam, ka šis atbalsts Vācijas gadījumā nebija augsts Un runājot par šo reģionu attīstību, es domāju, te nav īsti pamata šādām bažām. Un es gribētu atgādināt, ka šodien mūsu vidū mums ir īpašās lauksaimniecības komitejas priekšsēdētājs Hoiberga kungs. Es jau es pateicos viņam par jūsu klātbūtni, jūs pārstāvat Beļģijas prezidentūru. Tā ir laba prakse, kas mums tagad šeit veidojas. Svarīgi šādā, ka mēs šādā veidā varam īstenot Lisabonas līguma prasības. Man prieks, ka padome šeit ir un ka arī Beļģijas lauksaimniecības komitejas pārstāvis. Es tā tad dodu vārdu visiem, kas grib izteikties. Es gribētu zināt, vai šīs komitejas priekšsēdās arī gribētu izteikties. Kas gribētu izteikties mūsu, komite, mūsu komitejas vārdā? Rila kungs. To, to... Es vēlējos pateikt divus vārdus attiecībā uz šiem te jautājumiem, kas tika uzdot komisijai. Bet pirmkārt vēlētos izmantot iespēju un pateikties um, De Castro kungam par sagatavoto ziņojumu. Pirmkārt, pras, tik prasīts, no kurienes tad ir cēlies šis izņēmums. Kā jūs zinat, uh, Nu, šis e, Vācijas monopols tika iz, stāvoklis tika izveidots 1980. gadā un ir atruna attiecībā uz valsts palīdzību un monopola stāvokli, un es gribētu uz to atsaukties, un tas, protams, šī atruna tika pagarināta attiecībā uz valsts atbalstu mazajām um, alkohola rūpniecām. Um, Un, protams, ka tas uh, palēnām tiek samazināts šis atbalsts un vēl tiek lūgts pagarināt tos sešiem gadiem, un tad tas noteikti arī tiks um, izbeigts šis stāvoklis. Tad tika prasīts, vai ir iespējams, um, vai ir iespējams arī citās valstīs pabalstīt mazos ražotājus, bet mēs līdz šim neesam at, eh, ieraudzījuši un mums nav nekādu pierādījumu, ka arī citās valstīs būtu līdzīga situācija, kur būtu nepieciešama valsts pabalsts, tādējādi būtu nepieciešams izņēmums. Līdz ar to es gribu teikt, ka uh, pēc sešiem gadiem vairs nebūs eh, šajā sektorā nekāda valsts palīdzība paredzēta, līdz ar to nav nepieciešams radīt jaunus izņēmumus. Paldies! Paldies komisijas pārstāvim! Un tagad prezidentūrai vārds, ja, ja tā vēlas izteikties, Ulberkungs, lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Es vēlētos pateikties par to, kā devāt man iespēju izteikties. Es arī izteikšos īsi. Esmu daudz ko pierakstījis uh, par to, ko runājāt. Arī par, ja esmu ievērojis to, ka uh, lielākā daļa šajā komitejā esošo atbalsta ieteikto. Uh, tātad visu ziņojumu kopumā, un es ceru, ka mēs uh, e, padomē un uh, varēsim to atbalstīt visdrīzākajā laikā. Paldies! Es domāju, ka tad mēs varētu pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Ja vairs nav vēlms izteikties par šo uh, alkohola monopolu, uh, Tad mēs varētu ķerties pie nākamā punkta - Eiropas statistika par ilgadīgajām kultūrām. Uh, referenti ir Marija Nedeļčēva. Viņa pārzina šo tēmu. Te ir runa par Eiropas lauksaimniecības statistikas datiem, par direktīvu. Es izteikšos īsi, proti es došu vienkārši vārdu Marijai, lai viņa iepazīstinātu mūs ar savu priekšlikumu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es sākšu ar nelielu šī priekšlikuma prezentāciju, eh, tā pamatu, un tā kā šeit ir pirmā viedokļa apmaiņa, tad es jums arī pastāstīšu par maniem, manu viedokļu apmaiņu ar uh, komisiju, un es arī gaidu, protams, kolēģi komentārs. Es ceru, ka šī viedokļa apmaiņa būs audzīga, auglīga, lai nākošais ziņojums tad uh, atbilst mūsu visu gaidām, gan komisijas, gan mūsu, gan padomas gaida. Vērts uh, pieminēt, ka augļu un vīna ražotne ir svarīga nozara Eiropas Savienībā. Un te ir priekšlikums eh, vienkāršot pašreizojo juridisko ietvaru attiecībā uz statistiku par ilgadīgām kultūrām. Līdz šim bija divi juridiskie akti, tiesība akti, tad tri, eh, regula 357 šērsvīts 79 un direktīva 2001 šērsvīts 109 šie divi tiesību akti būtu jāizsēja ar vienu tiesību aktu, ir daudz Nu, daudz apstākļu, kas liecina par to, ka būtu nepieciešams šāds viens tiesība aktis, jo īpaši saistībā ar statistiku es gribētu jums atgādināt, ka dalība valsts, ko tādu lūgušas jau gadiem ilgi, un komisijas eh, pakalpu eh, dienesti eh, vienmēr ir uzsvēruši nepieciešamību, lai būtu juridiska bāze statistikai Tātad iekš, eh, lauksaimniecības politikas eh, noteikumi ir mainījušies, arī tirgus ir attīstījies, un tāpēc pašreizējā priekšlikumā ir paredzēts vienkāršot šo statistikas koncepciju, un šīs statistikas, jo īpaši pielāgot eh, statistikas par ilgadējām kultūrām, īpaši pielāgot konkrētajām vajadzībām, lai redzētu arī, kā attīstās kultūru auga audzēšanu, jo īpaši attiecībā uz vīnogulājiem. Un arī uh, šīs statistikas lietotājiem un uh, statistikas birojiem šāda informācija būtu nepieciešama. Tiek arī iekļauts jauns rādītājs attiecībā uz ventilāciju. Un uh, vēl pirmais jautājums, ko es sev uzdevu, bija mērķis eh, tekstā, kas parādījās tāds mazināt vispārējo slogu. Un šis ir jautājums, ko es arī gribētu uzdot mm, komisijai. Visa teksta garumā ir runa par vienkāršošanu, kas tad mazinātu šo slogu gan ražotājiem, kas mūs interesē visvairāk, gan arī nacionālajām Eiropas administrācijām, vai komisija varētu sniegt konkrētus piemērus, lai mazliet pastāstītu par šo vienkāršošanu. Un tad tālāk, runājot par periodu, kura laikā dalību valstīm ir iespēja pielāgoties jaunajām prasībām, es gribētu uzdot vēl vienu jautājumu komisijai. Teksta priekšlikumā nav paredzēts pārejas periods tām, lai dalībvalstis varētu pielāgoties jaunajām prasībām. Tomēr mūs, pie mums ir nonākusi informācijas, ka Vācija lūgs šādu uh, pārejas periodu augļu kokiem, un šķiet, ka attiecībā uz vinkokiem tur ir paredzēts šis periods no 2014. gada, un tad jautājums par, par to, vai arī citas dalībvalsts ir ko lūgušas līdzīga, un vai tad tiks paredzēts pārējais periods. Un vēl ļoti svarīgs jautājums, ja te ir runa par juridisko pamatu, Referē, eh, ziņojums eh, nonāca mūsu rokās pēc Lisabonas stāš, līguma stāšanās spēkā. Pirmajā pielikumā ir saraksts, kur ir minēts, ka tā kā daudzi Eh, elementi nav svarīgi, tad tos varētu izskatīt komisijas deleģētais aktos. Un tad es gribētu uzdot jautājumu komisijai, kā tika izveidot šis saraksts pirmajā pielikumā. Un es gribētu vērst kolēģi uzmanību uz 10, 11 un 12 pāntu, kur ir runa par deleģētajiem aktiem un par izņēmumu situāciju. Un vispēdzot, uh, Eh, par to, kāda būs parlamenta Roma. Tātad šādi ir trīs jautājumi par vienkāršošanu, par pārejas periodu un par deleģētiem aktiem, kas minēti pirmā pielikuma sarakstā. Un tad tas būtu mūsu diskusijas sākums. Paldies! Euh, Pateicos Nedelčevas kundzei. Vai vēl ir kādi, kas grib eh, izteikties, jautā Bovei kungs? jo šī, šis ir diezgan eh, sarežģīts, sarežģīts temats. Vai vēl kāds grib izteikties? Tad es lūkšu komisijai atbildēt uz jautājumu. Kardoso kungs, varbūt jūs varētu atbildēt uz Nedelčevas kundzes jautājumu. Paldies, priekšstādātāja kungs, atbild Kardozo kungs. Visā, vispirms es gribētu pateikties Nedelčevas kundzei par šo ļoti visaptverošo ievadu, ko viņa mums sniedza. Tajā atainojās šī priekšlikuma pamatelementi un arī mm, tā nepieciešamības aspekti. Manās atbildēs Es uh, minēšu tos uh, faktors, uz kuriem norādīja Nedelčevas kundze, un es domāju, ka arī citi labprāt komentēs par tiem. Nedelčeva ir uzsvērusi to, ka šis priekšlikums par savu mērķi izvirza aizstāt tos tiesību aktus, kas tika sastādīti 2070. gados, jo situācija ir mainījusies, un līdz ar to šie teksti būtu pamatos jāpārstrādā. Tāpēc šīs likumdošanas vienkāršošanas vārdā, un arī tāpēc, ka mēs mēģinām pēc iespējas mazāk Eh, pēc iespējas samazināt slogu respondentiem. Eh, komisija nāk uz klājā ar šo jauno tekstu. Tā tad kādas, kāda būtu pamat vienkāršojuma, kas šeit tiek ievē, ievies šajā tekstā? Vispirms Eh, statistikas eh, dati vairs netiek pieprasīti ar anketas palīdzību. Tad kāda tagad ir atšķirība? Atšķirība ir tā, ka dalībvalstis varēs izmantot arī citus informācijas avotus bez pašām anketām. Līdz ar to tas atstās iespaidu uz eh, respondentiem, jeb šiem lauksaimniekiem, jo gadījumos, kad informācija jau ir pieejama, administratīvajos dokumentos nebūs vairs nepieciešams uh, pieprasīt papildu informāciju par to pašu lietu anketās. Un informācijas apjoms, kas tiek pieprasīts, pat labāk ir statistikas dati, kas tiek pieprasīti ik pēc pieciem gadiem attiecībā uz augļu kokiem, katrus desmit gadus attiecībā uz vīnkokiem, un katru gadu attiecībā uz vinkokiem saistībā ar teritorijas eh, lielumu, kas eh, tad eh, tiek sadalīta pa reģionu un pa valsti. Tā, tā, tā ir svarīga un diezgan sarežģīta informācija, kas tiek pieprasīta katru gadu. Un šī informācija turpmāk vairs netiks pieprasīta. Bez šīs vienkāršošanas mēs arī esam paredzējuši to, ka produkcija vairs nebūs šīs statistikas pētniecības objekts. Tad nav obligāti jā, jāsniedz statistikas dati par pavisam mazām saimniecībā, kurās pat nav veseli hektāri. Um, bet valstīs vai reģionos, kuros šī produkcija ir mazāk par 500 hektāriem, tad eh, tur vairs ražotājiem nebūs eh, pienākums sniegt šādus datus. Tad viņi netiks anketēti un arī viņiem nebūs jānodarbojas ar šo statistikas datu sniegšanu. Um, attiecībā uz um, augļu kokiem, uz uh, ābelēm mums ir 88 koki un vispār visur citur mēs esam samazinājuši. Uh, tas ir mēs esam paaugstinājuši to Uh, augļu koku daudzumu, par kuriem tad ir jāsniedz statistika, to minimālo daudzumu. Un uh, reģionālais sadalījums ir arī paredzēts tāds, ka, es, uh, ka, uh, ka te lielāka nozīme būs reģionālajiem statistikas datiem. Jo tieši reģioni vislabāk zina, uh, kāda ir viņu lauksaimniecības joms attīstība. Līdz ar to rezultāti no vienas puses tiks sniegti daudz vienkāršākā veidā, arī samazināsies izdevumi par to ievākšanu, lai kādā veidā šīs, šī anketēšanas notiktu. Runājot par vīnkoku statistiku. Mēs esam paredzējuši, ka visa informācija būs pieejama jau, eh, jau tajos datos, kas tiek ievākti reģionos. Ne, netiks veikta vēl papildus anketēšana kas ir pieejams eh, administrīvām iestādēm, tas jau arī seks visas mūsu vajadzības. Nu, tad tādi būtu galvenie vienkāršojumi. Runājot par pārejas periodu, es uzskatu, ka būs iespēja pievērsties šim jautājumam vēlāk. Man jāsaka, ka mūsu mērķis ieviešot šos vienkāršojumus bija tāds, ka mēs vēlējāmies ļaut dalībvalstīm sniegt informāciju vienkāršu Uh, bez sarežģītiem, sarežģītas procedūras, un tā arī šī informācija tiktu sniegta vien, vien, ātrāk, bet mēs saprotam, ka zināmās valstīs aktivitāšu rīcības uh, programmēšana jau tika īstenot daudz agrāk, un līdz ar to šajā priekšlikumā izvirzītais uh, termiņš ir tāds, ka patiesībā uh, dažām dalībvalstīm varētu būt problēmas. Un es ceru, ka mēs to varēsim mainīt. Mēs varētu rast kompromisu šai ziņā. Un vēl atliek jautājums par deleģētajiem aktiem. Man jāsaka, ka mm, pašreizējā laika posmā tiek īstenots jaunais līgums, Lisabons līgums. Uh, Viss eh, sagatavošanas darbs jau tika izdarīts eh, iepriekšējā līguma darbības ietvaros un kopā ar padomu statistikas eh, grupās, ar kurām mums jau bija pirmās tikšanās, izskanēja šī problēma un līdz ar to komisija ir gatava uzklausīt viedokļus, lai rastu labāko iespējamo risinājumu. Tādā veidā tad mēs varētu izpildīt uh, likumdevēju pamatotās vēlmes, gaidas. Mēs negribam distancēties eh, no parlamenta un padomis, bet mūsu skatījumā ir jāuztur līdzsvars starp šīm procedūrām, kas dažkārt ir sarežģītas un nepieciešamību pielāgoties jaunajai situācijai, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi un nepieciešamo laiku, kas tam vajadzīgs. Es domāju, ka komisija jau ir pierādījusi, ka tā vēlas strādāt ciešā sadarbībā parlamentu un dalību valstīm. nodrošinot labu koordināciju, un komisija arī ir gatava uzklausīt vienas un citas iesaistītās puses gaidas. Es domāju, ka tuvāko mēnešu laikā, vadot diskusijas, un izstrādājot kompromisu, kas uh, iespējams eh, ne tikai īsteno šo regulu, bet arī citas, mums būs iespēja rast risinājumu, kas eh, apmierina visu iesaistīto, šo, iesaistīto pušu gaidas. Un tad eh, šādi īsumā es varēju sacīt, izteikties par to, kas mūsu skatījumā Mm, pamo, norāda uz šo informācijas svarīgumu. Augļu ražošana un eh, vīnkoki ir ļoti svarīgas kultūras, pietiekoši svarīgas kultūras. Tās kļūst ar vien svarīgākas vietējā līmenī. Tas bieži vien ir dažu lauku reģionu svarīgs ienākuma avots, bieži vien nav arī citas alternatīvas šiem reģioniem. Un šo kultūru labāka pārzināšana ir manā skatījumā ļoti svarīga. Komisijas dažādo dienestu un komisijas mērķis to sev ir E, šādi nostādījušas. Tātad mūsu mērķis ir šī statistika pielāgota dažādo uh, iesaistīto pušu vajadzībām. Paldies! Vai Nedelčevas kundze gribētu izteikties jautā Bovē kungs? Es atvainojos. Alberts Desis lūdzu. Pēc tam Dorfman kungs. Jā, vielen dank. Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti pateicos kolēģei Nedelčevai par to, ka viņa šo sauso materiālu statistiku ir apstrādājusi. Un šobrīd eh, šķiet, ka tas, kas it kā nav nemaz tik svarīgs, patiesībā slēpj sevi ļoti spēcīgas lietas. Uh, un uh, tostarp arī šī sausā statistika. Kā jau komisijas pārstāvis norādīja, tas uh, sniedz cerību, ka te mēs varētu atrast kaut ko eh, ticamu. Uh, vairs netiek tik daudz runāts par uh, birokrātijas mazināšanu. Uh, Kaut arī birokrātijas nav kļuvis mazāk, bet gan tikai vairāk. Taču komisijas pārstāvis teica, ka pārmērīga birokrātija varētu tikt iznīcināta un uh, Un mums ir, eh, ir svarīgi, lai mēs saņemtu lielāku uzticību un, un, un, un, un tādējādi varētu novērst šo pārmērīgo birokrātiju. Dorfman kungs. Paldies priekšsēdētājs, izteikšos īsi, jo es eh, piekrītu Desa kunga viedoklim. Man šķiet, ka patiešām ir svarīgi eh, cīnīties ar bezjēdzīgu birokrātiju. Uh, Es nedomāju, ka šie jaunie noteikumi novedīs pie tā, ka tiks domāts par izvērtēšanas un mērīšanas metodēm. Šī diskusija, eh, šie diskusija jāņem vērā, ka dažādām valstīm ir dažādas eh, aprēķināšanas metodas. Mm Te drīzāk ir jautājums par to, kā tad tiks uh, vērtēts, uh, pēc kādiem kritērijiem tik notiks aprēķini. Katrā dalība valstī ir atsevišķi noteikumi, un ja mēs to mēģināsim eh, unificēt, tad uh, mēs radīsim jaunu birokrāfiju, un tas nekad nebeigsies. Un, uh, Jā, un, tā, tā, un tas nedrīkst būt šī darba mērķis radīt jaunu birokrātiju. Monsieur Kapula Santos, la parole. Kapula Santos kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Laba statistika ir nepieciešama, un tas ir nepieciešams instruments politiskiem uh, lēmumiem, un mums patiešām būtu jāraugās, lai mums būtu uh, Eh, tāda statistika, varētu, uz kur varētu paļauties, tāpat arī tāda statistika, kas samazinātu izmaksas. Un tas, eh, ko es dzirdēju gan no komisijas, gan arī no mūsu mm, pārstāvja, ka viss šis ieteikums vai šis te darbs ir tā vārdā, lai samazinātu eh, birokrātiju, bet palielinātu vai vismaz saglabātu tās informācijas uzticamību un statistikas uzticamību, kuru saņemsim. Uh, Un, protams, ir jāraugās, lai mēs neuzliktu jaunu birokrātisku slogu, bet es ceru, ka tehniskās uh, nianses atbildīgajās iestādēs tiks izrunātas, un tādēļ es varu atbalstīt referents padarīto darbu. Paldies! Paldies, došu vārdu Medeļčevs kundzei, varbūt vēlties komentēt. Paldies, priekšstādātāji kungs. Es eh, pateicos arī sociālas grupai, ka viņi man atbalstīja. Pateicībā šī ziņojums iet pareizajā virzienā, un es uzskatu, es redzu, ka Te jau parādās eh, pirmās bažas, jo es lūdzu komisijai pirmos eh, piemērus, un komisija arī pareizi atbildējas man jautājumu, tad tā es lūkšu, lai, tas, eh, lai šī atbilde tiktu izplatīta arī pārējiem. Tātad simtiem tabulu, kas bija agrāk, agrāk tagad tiek aizstāts ar desmit tabulām, un tas, protams, ir tā vērts. Un te arī tiek skarts jautājums par Uh, par minimālo daudzumu, tad tas arī šeit tiek izskatīts ar šo jauno regulu. Uh, Dorfmana kungs te norāda, ka viņš baidās, ka būs pārāk liela uh, uniformizācija, bet patiesībā te vienkārši ir tas mērķis, lai pēc iespējas vairāk iepazītu reģionus, to uh, ražotājs un lai viņiem varētu arī piedāvāt vienkāršākus pasākumus, kas konkrēti viņiem dara. Jā, tad es esmu ņēmus vērā visus jūsu argumentus, un eh, es gribu pateikties arī citiem kolēģiem, kas piedalījās šajās diskusijās. Protams, es ņemšu vērā eh, iepriekš sacīto savā nākošajā ziņojumā. Es arī pateicos komisijai par tās ļoti pilnvērtīgām atbildēm Un eh, te arī ir eh, atgādinājums no manas puses, ka mums jau ir tagad, kā parlamentam, pateicoties Lisabonas līgumam, līdzlemšanas tiesības. Un uz to norādīja arī komisija, paldies viņai par to. Un pateicos arī par eh, tās piedāvātiem datiem, kad es tos lūdzu, lai sagatavotu savu ziņojumu. Lielas paldies! Es domāju, ka mēs ar šo darba kārtības punktu esam beiguši. Saka Bovēja kungs. Es domāju, ļoti labi, ka šeit izskanēja, ka mums ir koplēmuma tiesības tagad. Bieži vien eh, komisija agrāk uzskatīja, ka tā ir vienīgā šai pasaulē, bet tagad viņai ir jāreitinās arī ar citiem spēlētājiem. Labi, es pārēju pie nākošā punkta. Tā ir eh, viedokļa apmaiņa par eh, putnukopības sektoru. Es došu vārdu Viljamsa, sistē, Viljamsa kungam, un tad būs pavisam neliela prezentācija no Štuka kunga, kurš pārkāpja, kurš pārstāv eh, putnražotāju organizāciju Eiropā. Štuka kungs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par to, ka devāt man iespēju eh, runāt par likumdošanu un par to, kas šobrīd notiek ar uh, eh, māju, putnu un olu sektoru. Tādējādi pateicos par iespēju, kā arī izklāstīt, kā mēs redzam šīs industrijas nākotni. Tā kā esam uh, ir e, ļoti ierobežot savā laikā. Došu vārdu Mārtiņam Viljams kungam, kurš ar šo prezentāciju mūs iepazīstinās. Viljamsen kungu. Labdien, priekšēdētāji kungs, labdien, dāmas un kungi. Gribētu e, jums parādīt deviņus slaidus, kurš e, izklās šī brīža situāciju attiecībā uz putnu labturību, jeb dējēju vistu labturību. Eh, šī te ražošanas ies, eh, ražotne jau no 99. gada strādā, lai jauno likumdošanu ieviestu. Jaunai likumdošanai jātiek ieviestai pilnībā un mums ir jānodrošina nu, pret to, kā ir izņēmumi un problēmas. Lielākā daļa dalību valstu eh, ražotāju um, spējas līdz 2012. gadam atteikties no parastajiem būriem, bet mazie eh, ra ražotāji eh, diemžēl nespējas eh, šajā laika grafikā iesaist, iekļauties tādēļ, tiem būs jāpamet vispār savus rūpals. Un šodien gribu parādīt par to situāciju, kāda šobrīd ir un kad uzlabotie uh, būri netiek uh, piemēroti. Tātad, ja vistas top, uh, uh, turpina turē, tik turētas parastajos būros un pēc 12. gada, ja tādu vistu olas netiks iejautas, ļau, pieļautas tirgu, tad, diemžēl, mums būs olu deficīts pēc 12. gada 1. Dec, janvāra. Uh, Līdz ar to mums ir jāpārdomā šī situācija. Nākamie trīs slaidi eh, ļoti labi ilustrē esošo problēmu. Eh, to, cik mums šobrīd ir eh, parastie būri zaļā, tātad lielākā daļa ir, kas ir šobrīd parastajos būros. Uh, sarkanai ir organiskie, dzeltenie ir um, brīvā skrējiena vistas un zilais ir uh, uzlabotajos būros. Pelēkā uh, iedaļa parāda, ka vairāk kā 80 miljonu uh, vistu tiek uh, turētas um, uzlabotos būros. Uh, Ja mēs turpinam skatīties uz datiem pēc 2008. gada, zaļā ir nelaudz zaļā ir samazināta. Protams, mēs visi priecājamies par to, ka vistas tiek pārliktas uz uzlabotiem uz uzlabotajiem būriem un arī to, ka brīvās krējiena un organiskās vistas, dejē vistas, šī te sadaļa ir uzlabojusies, bet trešais slaids parāda mūsu uh, uzskatu par uh, 12. gadu. Tātad zaļš. Uh, tātad zaļā Uh, sadaļa. Man mūsu prāt vēl joprojām būs vairāk kā simts miljonu vistu, kur, dejēvistu, kuras tiks turētas parastajos būros, tātad kuras nebūs saskaņā, netiks saskaņā turētas ar uh, to, kas tiek prasīts 12. gada 1. janvārī. Līdz ar to šādu vistu olas nevarēs uh, nonākt tirgos. Un uh, tādējādi šāds scenārijs pēc 12. gada komisijas uh, saka, ka dalība valsts ir at atbildīgs par to, lai viss tik turēts uzlabotos bāro, būros. Mēs, protams, tam piekrītam, bet Eh, apmēram 83 miljoni uh, olu katru dienu būs jāiznīcina. Tas nozīmē, ka uh, Eiropas patērētājiem pietrūk šo 83 miljonu olu. Uh, at, tāpēc, ka mums ir ļoti nopietna salmonellozes. Uh, pārbaudas ir tikai trīs valstis visā valstī, visā pasaulē - Šveice, Norvēģija un Horvātija, no kurienes mēs varētu iepirkt olas. Pārējā valstu ražotās olas um, neatbilst mūsu standartiem. Līdz ar to mēs domājam, ka uh, īstermiņā un ilgtermiņā Eiropa Eiropas uh, olu ražotāji būs tādā stāvoklī, ka tiem būs jāizver savas ražotnes, jo tās nebūs uh, uh, nebūs uh, saskaņā ar mūsu noteikumiem. Tā tas slikti ietekmēs gan graudaugu ražotājus, gan uh, nodarbinātību, gan lauksaimniecību, gan patērētājus un visbeidzot arī pašas dejēvistas. Un ja mēs vēlamies uh, kaut ko darīt uh, tā labā, tad mums ir jādomā par Eh, to, ka ja mēs ļausim tomēr parastos būros turētās dējai vistu olām nonākt tirgos, tad tas, protams, atkal kropļos tirgu, jo kādēļ tad uh, uh, daži uzņēmēji vai daži ražotāji drīkst turēt parastas uh, vistas parastos būros un citiem ir jāuzlabo savus būrus. Protams, ka tas nav godīgi, tas nav tas, par ko mēs runājam. Tie uh, ražotāji, kuri ir uh, sekojuši mūsu norādījumiem, ka tie nedrīkst būt sliktākā situācijā. Un tagad uh, tas, ko mēs varētu ieteikt. Visi šajā industrijā E, iesaistītie pirmkārt e, mums ir jāraugās, lai neceltos olu cenas vai arī nebūtu olu deficīts. Bet te pašā laikā jāskatās arī uz tādu situāciju, ka, e, ka ja mūsu kalkulācija ir pareiza, tad eh, lielākā daļa, jeb ļoti daudz olu ražotāji nebūs eh, gatavi līdz noteiktajam, darba, eh, līdz noteiktajam grafikam. Līdz ar to es gribu teikt, ka ja šis laiks tiktu pagarināts tikai nedaudz, tad tas ļoti daudz ko m, mm, tomēr uzlabotu. Tātad uh, Eh, ja tiktu ne, tikai eh, nedaudz palielināt šie te uzlaboto būru izmēri, ka tas jau uzlabotu situāciju. Un līdz ar to parasto būru eh, dējēvistu olas varētu tikt, varētu nonākt tirgos, un mums nevajadzētu tik daudz importēt olas. Līdz ar to mēs arī nekropļotu esošo situāciju Ja ražotājiem tiks dots šis te nedaudz ilgākais laiks, tad viņām, viņi varēs pāriet uz uzlabotiem būriem vai arī vispār pāriet uz brīvā skrējiena vistu, dējē vistu turēšanu. Um, un mums jāskatās, protams, arī kā dalībvalstis spēj uh, Uh, pielāgoties šai situācijai. Piemēram, Vācijā uh, parastie būri tika uh, aizliegti, tie jau ir aizliegti. Līdz ar to um, šī, Vācijā šī situācija ir pilnīgi atbilstoši 12. gada noteikumam. Protams, ir mēs esam runājuši ar komisiju, kā tad jāmarķē ola, kurai nākus no dejevistas, kas turēt turēt labos būros un dejevistas, kur turēta ir maziņajā, parastajā būrī ka ir jā, jāliek vai nu cipars, piemēram, divi, trīs vai viens, bet, kā jau teicu, ja dažiem ražotājiem tiks dots nedaudz vairāk uh, laiks, tad, tā tad būs šis izņēmums, būs nepieciešams um, tātad marķēt šādas olas, vai nu tad tā būs ar, ar četrnieku vai piecinieku. Uh, Uh, bet nevajadzētu arī pārlieku birokrātiju uh, pacelt lielākos apmēros. Protams, 2012. gadā ir jābūt arī inspicējošām vizītēm, uh, kuras <coughs> tikai papildinās esošo pārbaužu skaitu. Eh, protams, ar to jārēķinās līdz brīdim, kad eh, mēs spēsim nodrošināt visu, vistu, dejē vistu labturību. Eh, dāmas un kungi, es nedomāju, ka, ka mums ir daudz lielas iespējas. Protams, mēs esam runājuši ka, uh, par to, ka jau 12 gadus mēs esam runājuši par uzlabotiem būriem un par 2012. gadu. Jau 2005. Gadī, gadā mēs mm, pieņēmām um, jau, jau sagatavojām dokumentu, bet uz šī dokumenta pamata netika uh, nekavējoties izveidota likumdošana, komisija un padome uh, to novilka trīs gadu garumā, līdz ar to mums šobrīd ir tāda situācija, uh, uh, kā uh, visi u, olu ražotāji uh, nav gatavi 2012. gada izmaiņām. Tieši šī iemesla dēļ, ka viņi neiepirka uzlabotos būrus, jo nebija pilnīgi pārliecināti, vai tas būs obligāts noteikums. Tieši tādēļ mēs lūdzam. Uh, Tieši tādēļ mēs lūdzam uh, komisijai un padomēji pagarināt uh, šo te uh, obligāto uh, laiku, 12. gadu, lai olas netiktu eksportētas, lai mums arī nebūtu olu deficīts, lai arī mēs saņemtu noteiktas kvalitātes olas. Kā jau es teicu, visas pārējās uh, valstis, izņemot Šveice, uh, nevienai nav uh, dejevistu labturības regula. Līdz ar to mēs eh, nonāksim pie situācijas, kur mēs importēsim olas no tādām valstīm, kur dejevisti tiek turēts parastos būros. Un eh, tādēļ es domāju, ka būtu nepieciešams eh, dalībvalstīm uzlikt tām, kuras nevar uh, iekļauties laika grafikā, eh, tām no, nosūtīt mums eh, pilnu statistisku pārskatu attiecībā uz laika grafiku, kuros viņi varētu iekļaut, viņas varētu iekļauties. Un uz tā mēs arī balstītu eh, šī, šo te termiņu, ja pagarinātu gala datumu šam, šim noteikumam. Paldies! Pateicos Viljams kungam par jūsu mm, pārskatu, arī vesela virkne runātāji, kas gribētu pieteikties. Eh, arī komisija vēlas izteikties šajā jautājumā. Pirmkārt, Gabinelī kungam vārdu došu, un tad citi runātāji arī varēs izteikties attiecībā uz šo jautājumu. Paldies. Tādā veidā pēdējais vārds ir parlamentam, un tas arī man tīrla patīk. Paldies, saka Gavinelī kungs, pateicos par lauksainiecības komiteju, par, pateicos lauksainiecības komiteju par šo debašu organizēšanu. Es gribētu precizēt, ka komisija vairāk kārt ir atbildējusi uz tai uzdotajiem jautājumiem, kurus uzdev ne tikai Eiropas ražotāji, bet arī dalībvalstis. Šie jautājumi tika atbild ne tikai dažādās pārvaldības komitejās, bet arī veterinārajā komitejā. Un nu, katru mēnesi mēs pārbaudām, kādi jautājumi tiek uzdoti Viljamsa kompetences jomā. Es gribētu pateikties arī parlamentam par to, ka tas ir īstenojis pētījumu šajā tirgus nozarē un arī eh, par eh, mā, mājputnu turēšanas nākotni. Es runāju par šo pētījumu, kas tika veikts eh, šī gada augustā šajā komitejā. Un vēl es jums gribētu izstāstīt par komisijas viedokli. Jums ir eh, rekomendācijas, kas atrodam šī pētījuma noslēguma daļā. Vispirms eh, rekomendācijas ir ieteikumi kuri izriet no nepieciešamības uzlabot direktīvas īstenošanu. Jūs zināt, tā, tas ir svarīgs dalībvalstu uzņēmu uzdevums. Dalībvalstis ir pilnīgi atbildīgs par direktīvas īstenošanu. Un dalībvalstis sniedz informāciju Eiropas komisijai sniedz savu secinājumus par īstenoto inspekciju un kontroli. Un eh, ik gadu mēs saņemam šādu informāciju un ik gadu to aktualizējam. Turklāt eh, komisijas eh, par veterināriju atbildīgie dienas ir apmeklējuši 20 dalībvalstis. valstis un arī 2011. gadā tiks apmeklēts vēl sešas dalībvalstis. Un tas viss tiks darīts, ņemot vērā Eiropas komisijas uh, ierobežotos resursus. Mm, sabiedrība, protams, arvien vairāk pieprasa šāda veida darbību, bet eh, ņemot vērā eh, pēdējo 20 gadā pieņemtos juridiskos eh, ietvarus, komisijas pilnvars ir diezgan ierobežots, tāpēc ir jāizvērtē, ko mēs nākotnē varētu darīt. Komisija runā par stratēģiju dzīvnieku labturības jomā, tas tiks pieņemts 2011. gadā, un te jāņem vērā arī uh, dzīvnieku aizsardzības eh, jomā piedzīvotājs progress pēdējo 20 gadu laikā. Un tagad runājot par specifiskām lietām. Eh, putnu gripas ietekme uz ražotājiem bija ļoti liela, kā jau jūs zināt, komisija pagātnē ir iestājusies par caurskatāmības pasākumiem Eiropas tirgu. Un mēs esam pilnīgi pārliecināti par to, ka ir jācīnās par eh, patērētāju tiesību aizsardzību. Oktobrī Vācijā eh, būs eh, konference, statautiska konference, tur jau ir pār par 120 de delegāti, kas ir pieteikušies, arī Palsinēnas kundze ir pieteikusies. Un tu vispirms jārunā ir par jaunatnī, par eh, patērētāju, kas būs nākotnē. Un arī te komunikācija ļoti svarīga, runājot par, par ieteikumu aiz, eh, aizsargāt mūsu tirgu no lētākas produkcijas, no šāda veida eksporta, importa mēs te ir arī uh, jautājumi, kas tiek izskatīti mm, nekomerciāls dabas jautājumi, ar vīdi saistīti, un mēs esam šai procesā. Un komisija visā savās divpusējās attiecībās ar visiem partneriem uzstāj uz to, lai dzīvnieku labturība tiktu iekļauta, iekļauta kā pamatnoteikums sine qua non. Un, komisija arī šīs eh, rekomendācijas mēģina īstenot. Mēs jau strādājam pie tām. Vēl šī ziņojuma beigās ir divas rekomendācijas. Vispirms runājot par tiesību aktu stabilitāti, mēs vairs nedomājam mainīt šo, grozīt šo direktīvu. 2012. gadā Uh, tiks ieviestas, ieviest uzlabotie būri. Rekomendācija ir labi uztverama, te nav nekādu īstermiņu pasākumu direktīvā. Un ja mums te būtu jāpārstrādā vēlreiz, tad eh, te, tas tiktu darīts eh, pamatoties uz sociāli ekonomiskā ietekmes novērtējuma. Un tagad runājot par finanšu atbalstu ražotājiem Eiropas Savienībā saistībā ar uh, lauka attīstības projektu. Arī šeit es gribu iestāties par dzīvnieku labturību, un es ļoti labi zinu to, kas tika iztenēts lauka attīstības eh, jomā saistībā ar dzīvnieku labturību līdz šim. Eh, tas, kas tika izdarīts, ir diezgan eh, nenopietni maz dalību valstu eh, īstenošos pasākums dzīvnieku labturībai. Un tas visvairāk, protams, ietekmē patērētāju. Tātad komisija turpinās uzstāt uz to, lai dalību valstu varas iestādes zinātu, kādi ir šie pasākumi. Te es nerunāju tikai par dalību valstīm, bet par visām iesaistītām pusēm darītu savu daļu darbu, lai mēs varētu harmonizēt šo atbalstu. Es pilnīgi piekrītu tam, eh, kas šeit tiek ierosināts šajā pētījumā. Lūk, šādi ir eh, Eiropas komisijas eh, viedokļa par pieciem ierosinājumiem šī pētījuma beigās. Komisija ļoti labi zina par Viljams secinājumiem. Mēs arī zinām, kā tas, eh, kā tas varētu ietekmēt tirgu, un katrā ziņā paldies par jūsu uzmanību, un mēs esam gatavi jums sniegt papildu informāciju. Paldies, Gavinēlī kungam, saka Bovē kungs. Un tagad mēs ņemot vērā to, ka ir pulkstens jau 12 pāriesim pie nākošiem, kas grib izteikties, bet ir 12 cilvēki, kas grib izteic, izteikties, tāpēc es jūs lūkšu nepārsniegt eh, sa, savai runai atvēlēto laiku, nevairāk par divām minūtēm, eh, jo mums ir arī paredzēts eh, pusdienas un gal galā ņemiet vērā arī tulku iespējas strādāt. Lūdzu, Kalinovski kungs. Bardzo, Paldies, priekšsēdētāji. Man ir divi jautājumi eh, komisijas pārstāvjiem. Mans pirmais jautājums attiecās uz mūsu produktu eh, konkurētspēju arī, arī par, m, mm, par vistu barības iepirkšanu. Desmit gadus atpakaļ tika uzlikts aizliegums uh, lietot, lietot kaulus un uh, gaļu saturošu barību vistām, bet pēdējā laikā zinātniskie pierādījumi saka, ka uh, šāda veida pārtikas uh, lietošana nekādā veidā ne dzīvnieku veselību, ne arī cilvēku veselību ietekmē. Uh, Mēs ļoti, vai komisija par to domā, jo mēs labi saprotam, ka tā gaļa, kas ienāk Eiropā no, uh, no citām valstīm, ka tā ir tikusi ražota, izmantojot, barojot dzīvniekus ar uh, gaļu un kaulus saturošu pārtiku. Otra lieta. Uh, Kāds, kā, kā te jūs paredzat, kā mēs risināsim situāciju pēc 12. gada? Uh, uh, ir daudzas dalībvalstis, kuras lieto jauno tehnoloģiju un uh, kur šī te mm, produkcija samazinās, kur arī, kur arī samazinās dejēvistu skaits, uh, kā tad mēs uh, pieprasījumu piedāvājumu uh, risināsim. Kad komisija saredz e, situāciju pēc 12. gada, no kurienes tad mēs e, eksportēsim un import, e, es atvainojos, importēsim šīs te olas uz Eiropas Savienību? Paldies. Tagad vērts e, Džordžam Lajonam. Paldies. Paldies. Man jāsaka ka atbilde no komisijas ir vienkārši nesaprotama. Jūs, jūs vispār neatbildējāt uz jautājumiem, kur tika jums uzdot. Jūs vispār par šo te problēmu nerunājat. Jūs kaut ko runājāt eh, riņķī apkārt un nedavāt atbildi. Miljoniem uh, ticis ieguldīts no mm, putnkopju puses, un, eh, un kas tad notiks? Uh, Uh, ar tiem ražotājiem, kuri ir centušies, bet kuriem ne, nav pieticis līdzekļu un kuri ir cietuši tādēļ, ka komisija nav varējusi saulaicīgi nākt klajā ar saviem norādījumiem un tagad to uzskata par obligātu pienākumu. Um, Es domāju, ka mums ir jāuzklausa olu ražotāji, putku, putnu kopji un jāuzklausa viņu bāžas un tie izaicinājumi, ko, ko mums, eh, par ko mums pasjāstīja Viljams kungs. 83 miljonu olu, um, to nevar eh, katru dienu šis, šis trūkums, eh, to nevar vienkārši atrisināt ar rokas mājienu. Un tas, ko uh, jūs runājat arī par pārtikas dro, drošību, mēs to nevarēsim uh, 16, eh, 20 eh, mēnešos to atrisināt. Tāpēc es gribētu lūgt, lai komisija nopietni uz šo te jautājumu skatās lai arī mēs eh, uzklausītu um, attiecīgās ražotāju organizācijas un dot viņiem atbildi, nevis skatītos papīrā un uh, eh, lasītu kaut ko, uh, kas tieši neatbild uz uh, uzdotajiem jautājumiem. Un mūsu komiteja būtu tikai šāds viedoklis jāatbalsta. Paldies! Džordžam, jūs ļoti skaidri norādījāt, ka mēs vēlamies paturēt šo jautājumu darba kārtībā, tāpēc, ka tas ir tāds ļoti sāpīgs jautājums un mums jādabūna atbilde. Nevar būt tāda vispārīga atbilde. Mums ir problēma ar skaidru uh, atbildes nepieciešamību. Un mums ir arī uh, šī sektora uh, E, iesaistīto jautājumi. Viņi nevar to jautājumu atrisināt vienā, jaut, vienā naktī. Ja komitejā laikam ir vienprātība attiecībā uz šo jautājumu, mēs iepriekšējā Eh, sanāksmē arī uh, eh, biju ļoti kritisks attiecībā uz komisiju, centīšos mierīgāk runāt tagad, bet īstenībā uh, tas, ko esmu saņēmis no putnkopiem, tas ir satraucošs ziņas un komisijas nostāja ir vienkārši nesaprotam. Viņi patur tikai savu papīru priekšā un runā tikai par augstākiem standartiem. Komisija liekas, ka uh, vairāk nav nekādu ieroču. Viņi sākumā teica, ka viņiem ir vesela virkne mehānismu iespēju, kā atbalstīt putnkopjus, kā pabalstīt viņus. Tagad viņiem liekas ir tikai soda mehānisms prātā. Uh, Un, eh, bet mums ir ne tikai putnu kopa, mums ir arī patērētāji. Mums ir jādomā un jāatbild uz šiem te jautājumiem. Un ja mums šodien saka, ka 83 eh, miljoni olu kļūs, eh, būs nelegālas, ka tās nevarēs nodot vairs tirgo, ka tās būs jāiznīcina, Eh, tas, ka jūs tiksieties Šarlamaņa eh, ēkā un teiksiet, ka nē, mums jāpieturās pie noteikumiem, tas taču problēmu nerisinās. Eh, mums ir ļoti labi izstrādāts pārējas posma ziņojums. Ja mēs nevaram 83 miljonu e, olu katru dienu iznīcināt, un to mēs nedrīkstam darīt, tad mums ir jāatrod iespēja, kā šos 83 miljonus e, olu identificēt. Tie, kuri tomēr ir uh, e, uzlabojuši savus būrus, lai tie būtu Uh, lai tie netiktu sodīti kaut kādā mērā, lai tie nebūtu sliktākā stāvoklī, mums viņi jāpabalsta, materiāli jāpabalsta. Jāatrod, kā patērētāji varētu atpazīt olas, kuras ir um, dētas uzlabotos būros, kā um, tādas olas, kuras ir parastajos būros, un jārod tāda situācija, kur viss ir at, um, apmierināti. Paldies! Paldies, Šmita kunga! Garcijas kundze! Paldies, priekšsēdētāji. Situācija ir tāda, ka tad, kad tika izteikts šis priekšlikums eh, par to, ka vajadzētu stingrākas prasības Eiropas ražotājiem, nevienam nebija nejausmas par to, ka sekos ekonomiskā krīze, dramatiska ekonomiskā krīze. Neviens nezināja, kā mainīsies graudaugu cenas. Vārdu sakot, bija virkne faktoru, kas palēnina jebkādas pārmaiņas situācijā ar šiem būriem. Tāpēc es gribētu jautāt, vai mums vajadzētu importēt olas no, no zemniekiem, zemnieku saimniecībām, kur eh, šie putni tiek turēti vēl sliktākos apstākļos nekā pie mums, vai arī vajadzētu palīdzēt zemniekiem mainīt metodas arī ar tiesību aktu palīdzību. Uh, Ja mēs vēlamies eh, kādu elastīgumu, tad mums ir jāņem vērā tas, ka šie zemnieki ir bijuši elastīgi arī attieksmē pret mums, jo pretējā gadījumā mums nāksies importēt tūles, kas tiek ražotas sliktākās apstākļos. Magines skundze. Uh, diemžēl mums ir tikai divas minūtes uh, pateikt, tad, kad mums kaut kas ir sakāms, kamēr komisijas pārstāvi paliek ilgāk un uh, pamanās pateikt neko man un vairumam vīdas komitejas locekļu. Šis tiesību akts ir Eiropas Savienības ticamības jautājums. Mēs veidojam tiesību aktus, mums vajag desmit gadus, lai ieviestu likumdošanu, bet tagad Eiropas Savienība, Eiropas komisija izvēlas šo pieju sodīt tos, kas ir ieviesuši tiesību aktus. Uh, Eh, mēs dodam uh, priekšrocības tiem, kas ir nogaidījuši, un tas būtu neproduktīvi. Pēdējo reizi es uzdevu trīs jautājumus Eiropas komisijai. Pirmais jautājums bija, ko mēs darīsim? Vai mēs uh, padarīsim to par juridisku jautājumu, kas kavēsies uh, tiesās gadiem ilgi un nekādu neietekmēs tirgu, vai arī mēs aizliegsim olas kopienas iekšienas tirdzniecībai tādas, kas nav izpildījušas prasības? Uh, Otrs jautājums. Patērētāji. Kāda ir situācija ar augstajiem ES standartiem, kas tiek izmantoti pasaules tirgū? Un trešais jautājums, uz kuru es nesaņēmu atbildi, kā mēs varēsim lietot jauno KLP, lai atbalstītu šos zemniekus un palīdzētu viņiem izpildīt augstos Eiropas Savienības standārtus. Manuprāt, situācija ir vienkārša. Ja Eiropas komisija domās, ka viņi var eh, padarīt par apsmieklu šo komiteju, būtībā atnākot un eh, pasakot neko. Pirmoreiz labi, viņi nebija sagatavojušies, šoreiz viņi bija, bet viņi vienalga atnāca un neatbildēja uz jautājumiem, burtiski iesmējās mums sejā. Es ierosinu kopā ar vīdes komitejas eh, locekļiem iesniegt parlamentāru jautājumu komisijai plenārsēdē, Un tad mēs pacelsim šo jautājumu Eiropas komisijas līmenī, un tad viņi varēs ierasties un parādīt Eiropas cilvēkiem, ka patiesībā šis te komisijas pārstāvis nespēja uzņemties vajadzīgo līderību. Uh, Un tālāk es esmu nogurusi, ka veterinārajam dienestam Dublinā ir ierobežot līdzekļi, un tāpēc mēs nevaram atļauties Eiropas līmeņa pārbaudas. Pirms pāris gadiem budžeta komitejā parlamentā es ierosināju palielināt resursus pārtikas un veterinārajam dienestam. Padome bija pret to, kā jau es to gaidīju, jo padome vienmēr vēlas taupīt naudu, bet tas, ka Eiropas komisija arī pateica nē, paldies, nu tas liek jautāt, vai viņa patiesībā vēlas atbildību un vēlas uz, uz, uzņemties šo atbildību. Pēc divām jautājumu atbilžu sesijām un pēc šīs budžeta debates par veterināro dienestu man ir nopietnas šaubas. Tāpēc es gribētu teikt Eiropas komisijai, atvainojiet, mēs neļausim smieties mums sejā. Paldies Delanžas kundzei. Jā, tagad vārds Maginas skundzei. Paldies priekšsēdētāji. Mēs te šobrīd staigājam uz tik trauslas matērijas kā ulčaumalas. bet uh, es uh, arī uh, sasaucos ar kolēģi komentāriem atvainojiet, bet no komisijas mēs nesaņēmām tās atbildes, ko bijām pelnījuši, un Eiropas olu ražotāju uh, prezentācijas kvalitāte liecina par to, ka mums ir vajadzīgas atbildes un ir jānaklajā ar izcinājumiem. Kā jau kolēģis zina, mēs eh, runājām par to, ka varētu būt vairāk nekā miljonu nelegālo vistu Eiropas Savienībā, ja vien nenotiks brīnums. Līdz ar to mūsu priekšā ir milzīga problēma. Jā, olu var pietrūkt, taču mani vairāk uztrauc tas, kā mēs kā parlamentārieši uh, varētu nodrošināt to, ka mēs eh, vairākus miljonu solu 1. janvārī neizmetam vienkārši ārā. Eh, daži ražotāji jau ir spēruši solus priekšu, veikuši investīcijas, citi nav to darījuši dažādu iemeslu dēļ, un mēs, eh, kā mēs tagad ar komisiju risinām to, kas te notiek. Mums ir virkne ierosinājumu, mums ir jāsaņem atbildes. Uh, Mani bažīgu dara viena lieta, un tas notiek arī apvienotajā karalistē, kad komisija runā par esošo, esošos infrastruktūras pielāgošanu. Faktiski daudziem ražotājiem ir jābūvē jauna infrastruktūra, bet te pašā laikā viņi darbina savas vecās sistēmas, un viņiem ir jāveido jaunas uzlaboto būru sistēmas. Uh, Un te mums ir milzīgas problēmas ar tirgiem. Tirgi ir, olu tirgi Eiropas Savienībā sabruks, ja mēs neņemsim vērā arī šo situāciju. Es uzskatu, ka tā ir milzīga problēma ražotājiem un patērētājiem, un es atbalstu šīs problēmas aktualizēšanu augstākā līmenī plenārsēdē, ja vien mēs nesaņemsim skaidrs atbildes šeit uz mūsu priekšlikumiem. Tāpēc es atbalstu kolēģi teikto. Paldies! Paldies! deputāts Kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī varu tikai um, atbalsot to, kas ir teikts. Ne tikai tās bāžas, ko kolēģi izsaka, uh, ne tikai tos viedokļus, bet arī to, ka komisijai būtu uh, jāsaprot mūsu dusmas par to, ka mēs jau kuru reizi no komisijas m, mm, netiekam ņemti nopietni. Jūs saprotat, ka mēs kā parlamentārieši esam tie, kuri pārstāv savus cilvēkus, reālus cilvēkus, īstus cilvēkus. Mums ir jāatgriežās savā zemēs pie saviem iedzīvotājiem, mums ar viņiem ir jārunā, mums viņi ir jāsaprot. Un šobrīd mēs ko mēs varam paskaidrot? Šobrīd mēs varam teikt, ka komisija iebāz uz galvas smiltīs, izlieks, ka problēma nemaz nav un nemaz par to nerunā. Un kā mēs varam izskatīties šādā gaismā? Pēdējā komitejas sēdēs uzdeva virkni jautājumu, kur nesaņēma atbildi, tāpat kā kolēģi. Un es vēlreiz uh, uzdošu savus jautājumus, un es ceru, ka mēs beidzot saņemsim reālas atbildes uz šiem jautājumiem. Ko komisija darīs? 1. janvārī 1912. gadā kad mums būs tāda uh, stāvoklis, ka 83 miljoni olu tiks ražotas nelegāli. Vai mums tad būs uh, tāda sistēma, kur būs pārbaudas un pārbaudas un pārbaudas, un varbūt, ka pēc trīs gadu, uh, gadiem tad tiks pieņemta kaut kāda darbība, varbūt, ka tad tie ražotāji uh, kuri uh, ir uzlabojuši šaus būrus, tad tie arī um, atkal izdomās, ka viņiem, viņi pāries atpakaļ uz sliktajiem būriem. Nevar taču runāt tikai par, par uh, dzīvnieku labturību. Un, uh, tad, bet mums ir jādomā arī par ražotājiem. Ražotāji uh, tie, kuri ir investējuši, viņi nedrīkst būt sliktākā stāvoklī, kas tie, kā tie, kas um, nav investējoši. Mēs arī, protams, nedrīkstam aizliegt tās olas, eh, no, to olu nonākšanu tirgu, kuri uh, kuras tikušas eh, audzētas nepar, eh, sliktajos būros. Šie ir milzīgas investīcijas, kuras cilvēkiem ir jādara, bet tagad nav nekādas garantijas par to, ka viņi saņem savu naudu atpakaļ tādā ziņā, ka viņi, varēs, eh, ka viņi būs labākā stāvoklī kā tie, kuri nav investējuši savu naudu. Un vai cilvēki uh, būs gatavi turpmāk uzlabot šos te būrus? Paldies! Paldies! Komisija pavisam noteikti vēl eh, iegūs iespēju izteikties, ir arī citi runātāji, kas pieteikušies, bet, diemžēl, mums ir maz laika, situācija ir skaidra, jādod vārds komisijai. Much, Paldies, priekšsēdētāji kungs, es gaidīju šīs debatas jau ilgu laiku. Un es kā olu ražotājs esmu ļoti tieši ieinteresēts. Vairāki cilvēki ir mani atbalstījuši, 45 eh, kom, cilvēki ir šajā eh, komitejā, un ja mazāk, eh, un, kā 23 neatbalsu, neatbalstīs, tad šī te problēma netiks atrisināta. Bet uh, mūsu uh, Lielbritānijas tātad uh, putnu kopji uh, maina. Uh, maina uh, savus būrus, uzlabo savus būrus, un tā tas ir noticis. Bet uh, līdz brīdim, kad komisija ieradās un pateica, uh, ka ir gala datums, ka ir uh, gala datums, kad uh, daļa no olām kļūs nelegālas. Līdz ar to cilvēki, olu ražotāji, saprotot, ka viņi nevarēs uh, pielāgoties, ka viņi nevarēs mm, pār. Um, mainīt šos te būrus, ka viņi pārstāja um, mainīties vispār, lai vai kā. Eiropa uh, tātad um, apvienotās karalistas uh, olu ražotāji ir izlietojuši vairāk kā 500 miljonu savu pašu uh, naudu, kur pretīm citu. Um, Olu ražo, citu valstu olu ražotāji nav e, ieguldījuši ne centa, gaidot, kad viņi saņems e, kaut kādu palīdzību. Tādējādi e, mums e, šī te tirgus kropļošana turpināsies uh, arī tālāk. Uh, līdz ar to šobrīd mums ir um, olu pārpalikums, it īpaši brīvā skrējiena vistu pār, uh, olu pārpalikums. Uh, pirmkārt, uh, saprotiet, ka ir šī problēma. Jā, nu, paldies Dievam, ka uh, komisija vismaz saprot, ka šīs, um, šī ir problēma. Ir jāuzliek pilnīgs aizliegums, uh, aizliegums pārobežu tirzniecībai ar olām. Viena daļa tātad olu ražotāju ir ieguldījuši savu naudu, piemēram, Lielbritānijas nodokļu maksātāji tātad um, maksās par to, ka uh, tiek uzlaboti uh, cit, uh, olu uh, vistu apstākļi citās valstīs, un tas pilnīgi nav no, no, loģiski. Tagad došu vārdu Džeimsam Nikolsonam. Džeimsam Nikolsonam vārdu. Much, Paldies, priekšētātāji kungs, es pavisam īsi izteikšos. Es, es gribu dzirdēt, ko komisija teiks vai neteiks mums, bet vismaz gribu dot viņiem uh, iespēju vismaz paklusēt, jo es esmu šajā komitejā bijis jau daudzus gadus, un šī ir visšausmīgākā prezentācija, ko jau esmu, ko jebkad esmu dzirdējusi. Nu, es esmu dzirdējis daudzas sliktas, un, un jāsaka man uh, komisijas pārstāvjum tieši sejā, ka, nu, ka tā nu nedrīkst. Kā jūs vispār uzdrošināties uh, nākt mūsu priekšā un izturēties tā, kā jūs šodien izturējāties. Un ja mēs to uh, ar to būsim mierā, tad nu, mēs to būsim pelnījuši. Bet priekšādātāja kungs, varbūt kā varu jums ieteikt sekojošo, ka jūs šādu uh, attieksmi no komisijas puses pacelties, pacelsiet uh, priekšēdētā konferences līmenī. Jo, ja mēs to pieļausim, tad tas nebeigsies šeit. Ta komisija vienmēr tā darīs, nāks. Uh, aizies atkal pie sevis uh, uz komisiju un sabērzēs rokas un teiks, ka es atkal viņus apmuļķoju un atkal varēju tikt uh, sveikā cauri, ka mums ir jābeidz uh, tā pieļaušana. Paldies, Džeimsam! uh, došu vārdu Polsons kundzei. Es pavisam īsi. Mēs esam desmit gadus redzējuši uh, eh, paējam uh, eh, no brīža, kad šis lēmums ticis pieņemts. Mēs nedrīkstam visu šo te darbu iemest miskastē pēkšņi pasakot, ka likumdošana uh, likumdošana tiek atcelta. Atceraties, ka vairāk kā 70% Eiropas olu ražotāju patiešām ir uzņēmušies uh, investīciju slogu. Un mēs nedrīkstam um, šos 70% tik viegli roku aizlaucīt malā. Tos, kuri um, ir um, uh, pakļaušies uh, likumam. Un mēs, protams, uh, arī tāpat nedrīkstam ar vieglu roku, ar vieglu roku pieļaut tādu olu nonākšanu tirgu, kuras ir, eh, kur, vis, kur dejē viss audzināts parastos būros, bet ir jābūt o, skaidrajam un gaišam zīmogam, sarkanam zīmogam uz visām tām olām, kuras ir ražotas nepiemērotā veidā. Paldies! Mejer kungs! Uh, ir pāris lietas, kur mums ir vajadzīga skaidra atbildi no komisijas. Pirmā lieta ir tāda, ka mēs uh, saņemam uh, tādas būros ražotas olas, kas vairs nav atļautas, un tāda ir viena trešdaļa. Un šādas olas ir jāmarķē tieši tāpat kā nelegālās olas. Un uh, Tas nozīmē, ka ir jāievieš ražotājiem pavisam cita klasifikācija. Mēs nedrīkstam diskriminēt ar sarkaniem zīmogiem, bet eh, ir jābūt eh, skaidriem noteikumiem un uh, nodalījumam. Un uh, tas arī uh, radīs lielāku aizsardzību. Otrā lieta ir tāda, ka regulas ieviešana ir labāk jākontrolē. Uh, Mm, mēs no daudzām jomām, tostarp finansiālās, esam mm, mācījušies, ka mm, tad, ja dalība valsts iesniedz informāciju, tā kļūst par statistiku, un šī informācija var nebūt pareiza. Finanšu jomā mēs, mums ir smieklīgs piemērs, ka mēs pieņēmām šo informāciju, bet neko nekontrolējām, tāpēc jautājums komisijai, vai tā veiks pietiekam kontroli, lai tiktu panāks progress priekšsēdētājs. Labi, paldies. Dorfmana kungs noslēgumā un tad komisijas pārstāvis. Jā, es runāšu ātri priekšsēdētāji. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai šī diskusija šodien notiek, kaut arī mūsu komisārs vakar teica, ka tas nav īsti viņa uh, joma, bet gan viņa kolēģei Lauciņš. Bet te ir runa par lauksaimniecību, un es domāju, ka. Uh, Te ir svarīga arī labklājība un zemnieku ģimeņu ienākumi, un tāpēc arī politiski arī tā ir eh, ekonomikas atbildība, vai eh, ražotājiem iet labi vai slikti. Es domāju, ka mūsu atbildība pagājušo gadu notikušā kontekstā ir eh, nodrošināt pietiekamu aizsardzību, un tāpēc zemnieki ir uzņēmušies investīcijas 2011. gadā tirgus eh, varētu būt eh, pārpludināts ar tādām olām, kas eh, likumiski nav atļautas, un tāpēc man ir komisijai jautājums. Pēc lielo uzlaboto krātiņu ieviešanas, vai, vai šie vecie krātiņi paliks apgrozībā, vai viņi netiks iznīcināti. Uh, un eh, cik eh, ir informācija par to, ka šie jaunie krātiņi, jaunie būrīši tiks eh, ieviesti, bet šie vecie varētu tikt transportēti pāri Eiropas Savienības robežai, kur turpināsies olu ražošana. Vairs, tas vairs nenotiks Eiropas Savienībā, bet dažus metrus no Eiropas Savienības robežas tomēr. Priekšsēdētājs, paldies! Dorfmana kungam. Šis eh, dosie ir Dondalī komisāra kunga atbildības eh, kompetencē, bet mums ir jāmeklē problēmas eh, risinājums, tāpēc dosim Garinelī kungam komisijas pārstāvim vārdu. Paldies! Vispirms es gribētu pateikties lauksaimniecības komitejas deputātiem par, šo, par šīm debatēm. Man bija iespēja uzklausīt eh, jūsu viedokļus eh, uz manām rakstveida atbildēm, ko bija sniedzis agrāk. Man jāpauž nožēl, ka manas atbildes jums laikam nebija skaidrs, bet manā rīcībā vēl ir dažas minūtes, un es jums varu sacīt, ka komisija labprāt turpinās šīs debates daudzos līmeņos. Mēs e, esam gatavi e, pievērst tam visam lielu uzmanību, runājot par par nelegalitāti un par to, ka varētu varbūt uh, tās eh, olas, kas ir eh, ražotas būros, kas neievēro mm, aktuālās prasības, tās varētu kļūt par nelegālām. Par to nav nekādu šaubu. Komisijai ir viens instruments, tā pārkāpuma procedūra, kuru to var izmantot pat laban. Ir uh, trīs pārkāpuma procedūras pret trijām dalībvalstīm. Nu, tad tie ir lēmumi, kas tiek pieņemti politikas līmenī. Es jums varu sniegt pamatu elementus. 20 inspekcijas jau tika īstenotas, tās viss ir pieejamas, informācija netiek slēpta. Un vēl eh, tika eh, izskanēja daži komentāri, kas pieprasa steidzamu atbildi. Un eh, te runa par Vāciju, Maltu. Uh, Lietuvu, Rumāniju, kas eh, neizpildīja to, neizpildīja prasības. Un eh, te ir arī runa par to, kā dalību valstis īsteno šo sistēmu un eh, tās nesniedz atbildes uz mūsu jautājumiem. Un pastāvīgajā veterinārajā komitejā mēs lūdzām uh, datus, kas attiecas uz katru dalībvalstu. Katrai dalībvalstī ir pienākums sniegt uh, informāciju par to, kādos apstākļos tiek turētas vistas šai dalībvalstī. Un uh, šīs procedūras tagad norisinās, tās ir caurskatāms. Dažas dalībvalstis vēl ar vienu nav snieguši šādu informāciju, kas ir viņu pienākums saskaņā ar regulu. Tā tad ir dažas grūtības ar regulas īstenošanu, bet nu, mēs skatīsimies, kāda ir situācija desmit gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Šī regula ir uh, pārbaudas instruments kom, kopienas līmenī. Un tādā veidā tā mēs varam uh, vērtēt labturības attīstību pēdējo desmit gadu laikā. Neskatoties uz to, jāsaka, ka tas, ko pieprasa tirgus, privāta tirgus sistēma, virzās uz eh, citām alternatīvām sistēmām. Šī sistēma atzīst, cik svarīgs kvalitātes faktors ir dzīvnieku labturība. Šies ele elementi arī atainojas lauksaimniecības jomā un līdz ar to tam ir arī jāparādās kopies lauksamnīs politika reformā. Vēlreiz es gribu pateikties jums uh, par šo iespēju, ka man bija iespēja izteikties jūs vidu un uzklausīt Eiropas, savien, Eiropas parlamentu viedokli. Liels paldies! Pateicamies uh, Eiropas komisijas pārstāvim, saka priekšsādātājs. Kā jau sacīja Gavinēlī kungs, ir nepieciešams turpināt šo informēšanas pasākumu. Mēs nevaram sēdēt eh, rokas klēpī salikuši, mums ir jārīkojas. Tātad mēs turpināsim savu darbu gan lauksaimniecības komitejas darbā, gan arī plenārsēdē. Ar lai turpinātu šīs diskusijas, varbūt tas varētu būt mutiskais jautājums. Boveikungs, es gribu izmantot Gavinelī kunga klātbūtni, kurš pārstāv Dalī kungu, viņš pārstāv šo komisāru kāds veselības. Eh, veselības un patērā aizsardzības komisāru. Eh, šorīt presei es paziņoju par to, eh, ka nepareizi darbojās LEFSA, eh, F, F5A nodaļa. EFSA organizācija un ka tajā, eh, ka tā bija sniegusi krāpnieciskus datus, kur tur tās ziņojums bija nepamatots eh, eh, vides komitejai martā. Preses paziņojumam, paziņ, eh, preses paziņojumā šodien EFSA mainīja tās, tās ziņas, ko tā bija sniegusi pagājušā vakar. Tātad skaidrs, ka te ir interešu sadūrsme, un tas ir pilnīgi nepieņem. Un dalī kungu es arī par to es biju informēts 14. jūlijā. Es gaidīju, ka viņš demisionēs, bet viņš nedemisionēja, un tāpēc šorīt es šo informāciju izplatīju presē, saka Poveikungs. Protams, šī informācija turpina priekšsēdētājs tiks izplatīta tā, kā to sacīs Bovēkungs. Un vēl informācija. Mēs jums esam izplatījuši 2011. gada darba kalendāru, un mēs atkal tiksimies 2015. Paldies! Citā telpā. Visu labu!